Ja, meine sehr geehrten Damen un Herren, liebe Godātie dāmas un kungi, dārgie kolēģi, es domāju, ka mēs varam uzsākt mūsu pēcpusdienas sēdi. Mēs iepazīsimies ar pašbraucošo automobīļu prezentāciju, ceļu satiksmes nākotni, moderno tehnoloģiju laikā. Tikko kā mums bija padomas tikšanās Amsterdamā, kur arī runāja par automatizēto braukšanu, Tādēļ mēs tagad ļoti aktuāli esam norganizējuši šo pasākumu, tādēļ vēlos sirsnīgi sveikt mūsu viesus. Sākumā prezentācija būs pašbraucošās automašīnas ceļu satiksmes nākotne. Šo pētījumu prezentēs Roberts Frisonī kundze. Lūdzu, vārds jums. Paldies! Man ir liels gods būt šeit šodien un prezentēt jums mūsu pētījumu par pašprocošām automašīnām rezultātus. Šis uzdevums bija ļoti grūts. Savā pētījumā mēs piedāvājam, kāda ir klasifikācija pašbraucošiem automobīļiem. Tas nebija tik grūti. Tāpat mēs piedāvājam pārskatu par dažādiem projektiem, izpētes aktivitātēm gan Eiropā, gan ASV. Tas arī nebija grūts darbs. Smagākie darbi bija identificēt uh, nākotnes attīstības šo tehnoloģiju ziņā, kā arī iespējamos uh, ietekmi uz ceļu satiksmu un visu sabiedrību. Tāpat, protams, arī bija mums jāsagatavo iespējams rekomendācijas. Mūsu pētījums galvenokārt koncentrējās uz šo automa pašprocošajiem automobīļiem. Kā jūs redzat, pastāv eh, dažādas atšķirības starp transporta līdzekļu piesaisti un automatizāciju, kad mēs runājam par ietekmi, par transporta nozares eh, nākotni. Un, kad mēs runājam par šiem divām koncepcijām, autotransporta automatizāciju un autotransporta savienošanas iespējām, šeit ir jāņem vērā ļoti dažādi aspekti, kā tehnoloģijas, infrastruktūra un daudzi citi. Un to visu mēs centāmies ņemt vērā īpaši noskaidrot iespējamos ietekmi. Šajā slaidā jūs redzat informāciju, kas ir izņemta no Amsterdamas deklarācijas. Mēs te centāmies izmantot eh, visus aktuālākos pētniecības datus, veicot savu pētījumu, un šajā slaidā jūs redzat, kāda ir autotransporta klasifikācija, kas attiecas uz abām koncepcijām, par kuru jau runāju iepriekš. Savā pētījumā mēs konstatējām dažādas tehnoloģijas, kas šobrīd tiek attīstītas, kas tiek ieviestas tirgū dažādiem automatizācijas līmeņiem. Diemžēl šodien man nav pietiekam daudz laika, lai varētu detalizēt pastāstīt par šiem atsevišķiem punktiem. Taču galvenā doma ir tāda, ka pilnīga automatizācija ir noslēguma posms ļoti garam procesam, kurā ir iesaistīti ļoti dažādi automatizācijas līmeņi. Šeit apakšējā slaida daļā jūs redzat, ka ir piecu veidu automatizācijas iespējas, un pilnīga automatizācija ir noslēdzošais posms. Vēl viens aspekts, kas jāņem vērā, ir tāds, ka mēs varētu šeit noteikt trešo un ceturto automatizācijas līmeni, jo pašreiz visas izmantotās vai izstrādātās tehnoloģijas pirmajos trīs līmeņos koncentrējas uz braucēju. Šeit ir paredzēts atbalstīt braucēju, pavairot uh, viņa drošību un komfortu šoferim. Un tad, kad mēs dodamies tālāk līmeņos, tad uh, koncepcija ir citādāka, kur transportlīdzeklis darbojas pilnībā automatizēti. Savā pētījumā mēs esam ņēmuši vērā dažādas izpētes informāciju. Ļoti daudz informācijas ieguvām arī no Eiropas komisijas par pētījumiem Eiropas Savienībā, un šajā slēdā jūs redzat arī dažādos iesaistītās puses, dažādajos projektos. Šeit ir iesaistījušās ļoti dažādas organizācijas mēs aplūkojam situāciju Eiropas Savienībā, ASV un Japānā un centāmies noteikt dažādas kategorijas. Šeit identificējam divas pieejas attiecībā uz privātiem transporta līdzekļiem. Konfiksē, konstatējām to, ka lielākā daļa auto nozars, kā arī citas iesaistītās puses, piemēro tādu pieju, kuru mēs definējam kā revolucionāru, kur uh, transporta līdzekļu automatizācija ir progresīvs process, kur rezultāts būs uh, šī pilnā automatizācija. Un tad pastāv arī tādas organizācijas, kas ir iesaistījušās šajā sektorā, piemērojot citu pieeju. Iespējams, ka Google ir vislabākais piemērs šai koncepcijai. Šīs organizācijas nav ieinteresētas, ka ir šie zemākie automatizācijas līmeņi, daļējas automatizācijas līmeņi, viņi uzreiz vēlas panākt pilnīgu automatizāciju. Pētot situāciju līdz šim, mēs apjautājām dažādus ekspertus, izskatījām plašu materiālu kopumu un pastāv, šobrīd nepastāv vienotas izpratnes par to, kas notiks. Un balstoties mūsu pētījumu ir konstatēts tas, ka ļoti, tā kā ļoti daudz tehnoloģijas ir jau uz tirgu, tad izskatās, ka notiks ļoti strauja pārēja līmeņos no 2. līdz 4. Tas varētu notikt pat 20 gadu laikā. Pat ja tiks izstrādātas kādas konkrētas aplikācijas konkrētiem apstākļiem, tas šī pilnība automatizācija nevarēs ieviesties ātrāk. Runājot par eh, transportlīdzekļu kolonu veidošanu, uh, Mums ir līdzvērtīga vīzija. Mēs šeit paredzam šādu pakāpenisku attīstību un vidtermiņā, vidustermiņā mēs eh, paredzam to, ka arvien vairāk šoferu paši nevadīs šīs automašīnas. Un tāpat arī paredzam, ka pilnīga automatizācija attīstīsies pakāpeniski. Runājot par publisko transportu un pilsētu vidē, transportu. Šeit pētījumi ir dažādi. Šeit ir jāņem vērā ļoti specifiskas vides apstākļi, kas attiec uz lidostām, biznesa centriem, un šeit rezultāts varētu pat sagaidīt daudz ātrāk. Mēs, protams, ņēmām vērā arī dažādos ietekmes aspektus, un ņemot vērā man ir ierobežoto runāšanas laiku, varu pateikt to, ka mēs, protams, aplūkojām ceļu satiksmes drošību, jo mēs zinām, ka apmēram 90% no ceļu satiksmes negadījumiem ir saistīti ar cilvēku faktoru. Tādēļ ir būtiski ņemt vērā šo faktoru. Vēl joprojām ir uh, jāveic dažādi testi automatizētajiem transportlīdzekļiem saistībā ar ceļu satiksmes drošību un šo automobīļu veiktspēju. Tāpat ir jāņem vērā automatizēto transportlīdzekļu iespēju uzlabot ceļu satiksmes drošību uz uh, ceļiem. Tāpat ir jāpiemina tāds svarīgs apstākļs kā piesārņojums un emisijas. Mums šeit ir jāpiemina izmaksu jautājums, ir jāpiemina tie apstākļi, ka cilvēki ceļojot varēs darīt citas lietas, nodarboties ar citām lietām, nevis vadīt automašīnu. Taču šeit, eh, protams, ir jāņem vērā seg emisijas kā arī cita veida piesārņojums. Tāpat arī mēs esam izskatījuši citus rezultātus saistībā ar šo automatizēto transporta līdzekļu ietekmi. Par to šodien sīkāk nerunāšu, taču var uzskatīt, ka uzskaitīt tādas lietas kā pieejamība transportam, transporta infrastruktūras pielāgošanās, ietekmu uz rūpniecību un pakalpojumiem. Un atlikušo laiku es gribētu veltīt, lai pastāstītu jums par pāris galvenajām eh, rekomendācijām, ieteikumiem. Mēs centāmies konstatēt, kādas būtu lielākie ieguvumi. Kā jau teicu, vēl joprojām ir nepieciešams veikt daudz pētījumu, ir jāizveido zināšana apmaiņas sistēma. Uh, kurā tiek apkopoti rezultāti no dažādiem testiem un pilotu projektiem, tas būtu ļoti iesakāms. Mēs uzskatām, ka lielāka informācija ir jāpievērš vietējai un urbānajai dimensijai, jo šajā līmenī ļoti daudz ko var izdarīt. Tāpat arī mikroriski un apdraudējums slēpjas tieši šajā līmenī. Eiropas Savienības līmenī ir nepieciešams konstatēt, eh, kuri būs šie galvenie ceļi, kur tiks izmantoti šāda veida transporta līdzakļi un kā tas viss tiks saskaņots ar esošām IT sistēmām. Ir nepieciešama vienota politika, vienota ceļa kārte par automatizētajiem transporta līdzekļiem. Runājot par testēšanu, ir jāturpina starptautiskā sadarbība, lai varētu izmantot starptautiskās zināšanas un ekspertīvi. Un runāt par tirgus atvēršanu šeit eh, mēs iesakām rīkoties pakāpeniski, sākumā piemērot vairāk zemāks automatizācijas līmenis un pakāpeniski pāriet uz augstākiem. Tāpat noslēgumā mēs esam arī minējuši mūsu ziņojumā veselu virkni Eiropas Savienības direktīvu, kas būtu jāpārskat, jāpielāgo šai attīstībai. Uh, Protams, ļoti daudzi no šodien pieminētiem aspektiem tika ņemti vērā arī Amsterdamas konvencijā. Es ceru, ka dažas no mūsu paustajām rekomendācijām tiks ņemtas vērā un palīdzēs noteikt tās darbības, kas ir nepieciešams, lai panāktu mūsu mērķis. Paldies par šo prezentāciju. Tagad vēl būs divas prezentācijas, un tad būs jautājuma atbilžu sesija. Nākamajai prezentācijai runas laiks ir septiņas minūtes. Kā jums tas ir zināms, vēlos norādīt, ka jūs varat izteikties arī savā dzimtajā valodā, jo ir nodrošināts tulkojums. Nākamais runātājs ir Štefans Noigebojers, kurš ir ITRAK B MV Priekšsēdētājs, lūdzu. Priekšsēdētāji, cienītās dāmas, godātie kungi, paldies par uh, ielūgumu. Mēs ļoti labprāt eh, runājam par automatizēto braukšanu. Nākotnē automašīnas izskatīsies nedaudz atšķirīgi. Vai mēs varētu atvērt prezentāciju? Sie sehen einige Schlagworte. Es redzat šeit dažus eh, galvenos eh, vārdus. Uh, Nākotnē mašīnas būs vairāk eh, elektrificētas, eh, savienotas, intermodālas un arī automatizētas. Un šodien mēs runāsim par automatizāciju. Ko tad mēs eh, sagaidām no automatizētām mašīnām? Mēs redzam, ka šeit ļoti svarīgi būs eh, drošības uzlabošanās satiksmē, kā jau iepriekšējā runātāja teica, 90% um, negadījumu izraisa tieši cilvēku faktors, neuzmanība vai nogurums, un nākotnē tas varētu tikt uzlabots. Eh, tad uh, izvairīšanās no sastrāgumiem un uh, satiksmes virzīšana, tādējādi varētu ietaupīt arī CO2 izmešus, jo tiks uh, ob optimāli vadīta satiksme, mēs varēsim nodrošināt mobilitāti arī cilvēkiem, kuri ir nu, vecāka gadgājuma. Un iegūsim vai nu lielāku komfortu, vai vairāk laika, braucot automatizētā automašīnā, un varēsiet izmantot šo laiku nevis sēžot pie stūrs, bet savādāk. Tātad būs ļoti būtiski uzlabojumi satiksmē. Uh, Un kas tad, eh, kad tad tas laiks pienāks, kad mēs to varēsim baudīt? Šeit jūs redzat dažādās pakāpes eh, automatizētajai braukšanai, un pavisam labajā pusē ir eh, autonomās automašīnas vai pilnīgi automatizētas automašīnas, un nebūs tā, ka uh, pēkšņi no debesīm nokritīs Google automašīna un tad uh, visa ceļu satiksme būs pilnībā automatizēta. Nē, tur būs dažādas attīstības pakāpes un mēs tagad esam jau iekšā šajā attīstībā. Kreisajā pusē redzat šīs eh, vienkāršākās sistēmas, piemēram, um, eh, parkošanās uh, asistenti vai uh, attāluma brīdināšanas signāli un mēs esam pavisam jau iekšā šajā attīstībā. Kas attiecas uz uh, automatizētu automašīnu, tas ir salīdzināms ar to, ko, cilvē, ko dara cilvēks. Vispirms ir jāiepazīst uh, apkārtne, tad šī informācija ir jāpārstrādā, jāstrādā, uh, un tad uh, notiek rīcība. Uh, Tātad uh, uztvērt apkārtnes signālus, to šodien ar dažādiem se sensoriem automašīnas jau dara, un šī, uh, šis attēls to parāda, šī ir automašīna, ko jūs varat nopirkt, tā nav nākotne, tā tiek ražota, šī automašīna, kurā ir daudzi sensori, uh, lai palīdzētu šoferim. Uh, Un tas ir ļoti svarīgs attēls, jo tajā jūs uh, redzēsiet, cik tas ir svarīgi arī ražošanai Eiropā, jo piegādes uh, rūpniecība un autorūpniecība šeit ir iesaistīta, ražojot sensorus, eh, pētniecība ir iesaistīta, jo šī informācija visi ir jāapstrādā. Uh, un jāpārnes vīdes modelī un saprātīgi jāizmanto. Tas nozīmē, ka šī, eh, šis attēls jums parāda, kādas iespējas šeit ir nodarbinātībā un inovācijās Eiropā. Tātad tās ir tās sistēmas, eh, kuras eh, jau šobrīd izmanto automašīnās, un arī nākotnē tas tā būs. Aizvien vairāk uz, paaugstināsies kvalitāte automatizētajā braukšanā, uh, Un jo automatizētāk būs braukšana, jo vairāk informācijas va būs vajadzīgs par apkārtējo vidi, par situāciju. Tātad būs eh, ar telekomunikācijas sistēmām eh, pieejama informācija automašīnā, un tas ir svarīgā, otrais svarīgais punkts, ko gribētu uzsvērt. Tātad mums šeit ir nepieciešama visaptveroša uh, saskaņošana ar telekomunikāciju uh, piedāvātājiem, operatoriem, un um, tas ir vajadzīgs tāpēc, ka uh, Uh, automatizēta braukšana vispirms notiks uh, plaknē um, uz autostrādēm, ārpus pilsētām. Tātad vispirms mums vajadzīga telekomunikācija. Uh, un tas ir atšķirīgi nekā tas ir tagad telekomunikācijā, kad galvenokārt tiek no, notiek cenšanās nosegt pilsētu centrus. Vispirms mums būs vajadzīga šī um, ārpus teritorija nosegta. Uh, Un tad mums jādomā, kā šie akti tiks apstrādāti. Mums uh, automašīnas un komunikācija. Automašīnas jānodrošina droši, dāmas un kungi. Tas ir izaicinājums. Lai to pateikt pavisam skaidri, tas ir izaicinājums. Ir cilvēki, kas apgalvo, ka nākotnes automašīna uh, būs nekas cits kā mobila uh, ierīce ar četriem riteņiem. Tātad mobilais telefons ar četriem riteņiem. Es gribētu teikt, nē, nē, nē. Uh, automašīna nekad nebūs uh, viedtelefons ar četriem riteņiem. Te ir runa par pilnīgi cita līmeņa drošību. Mums ir jānodrošina pilnīgi cita līmeņa drošība. Un padomājiet, cik ilgi jūs lietojat savu viedtelefonu. Divus gadus, trīs gadus, piecus gadus, desmit gadus. Kāpēc es vēl jautāju par desmit gadiem? Desmit gadi ir uh, vidējais automašīnas vecums Eiropā. Tas nozīmē, ka automašīnas bieži vien nevien 10, bet 20 gadus tiek lietots, un mums ir jānodrošina drošība uz 20 un vairāk gadiem. Un tur jūs redzat, kāda ir atšķirība uh, no viedu tālruņu ražošanas. Un tāpēc mums, kā nozarei, kā ražošanas nozarei, jānodrošina droša komunikācija a, eh, mašīnā. Mēs nedrīkstam a, eh, katram atļaut sazināties ar automašīnu. Mums ir a, eh, jāizveido pilnīgi skaidra struktūra, kas ir droša ar platformām. Jā, šī platforma var sazināties ar visiem, bet komunikācija ar, tā, ar automašīnu var būt tikai ar uh, vadītu aplikāciju notikt. Uh, Un tad ir nepieciešama arī privileģētā komunikācija, drošības saslēgšanās, ja ir brīdinājuma signāli, tad uzreiz ir jābūt uh, tiem, uh, iespēja, jābūt iespēja tos nosūtīt uzreiz. Un tas viss notiek uh, vidē, kurā parādās jauni spēlētāji starptautiskajā kontekstā. Jūs redzat šeit pirmkārt runājot par automatizēto braukšanu, kam visam ir jāiesaistās. Protams, mums ir vajadzīgi autoražotāji, piegādātāji, bet mums ir vajadzīga arī sabiedrība, kas ir gatava par šiem jautājumiem domāt. Mums ir vajadzīgs arī regulatārais ietvers, parlamenti, likumdevēji, un katram šeit ir uh, savs ieguldījums dodams. Mums ir vajadzīgi arī skaidri noteikumi par datu apmaiņu. Un tas ir tieši tas lauks, tā joma, kurā parādās jauni spēlētāji, kā piemēram amerikāņu koncerni Google un Apple. Un, uh, viņi ir ļoti pieredzējuši lielu apjomu datu apstrādē un kam ir arī liela finanšu vara. Un šīm firmām ir daudz lielāks finansiālais spēks nekā Eiropas autoražotājiem. Apkopojot, gribētu teikt, ka automatizētā braukšana ir liela uh, iespēja Eiropai, uh, vidsdrošībai, uh, drošībai. Mums ir liela izaicinājuma uh, nozarē un sabiedrībā. Un tāpēc mums ir vajadzīgs um, tāds plāns attiecībā uz investīcijām un finansējumu, uh, lai uh, izveidot tādu tehnoloģiju Mēs kā tehnoloģiju platforma pie tā strādājam un pagājuši gadu uh, eh, publicējam pirmo ceļu karti par automatizēto braukšanu. Tā ir pieejama un tiek arī visu laiku atjaunināta. Paldies! Paldies! Noigavāra kungs un tagad uh, vārds Bētam Milleram no Car Postal, kas ir Žvi eh, Šveices uh, sabiedriskā transporta operators. Paldies, priekšsēdētāji! Es ar prieku prezentēšu mūsu viedokli par šo. Uh, um, jautājumu un dalīšos mūsu pieredzē. Esam nesen sākuši strādāt pie šī jautājuma. Tikai pāris vārdi par mūsu kompāniju, kas varbūt nav visiem zināms. Mums ir vairāk kā simts gadu pieredze sabiedriskajā transportā. Mēs sākām pārvadāt cilvēkus pāru uh, kalnu pārējām. Mēs um, darbojamies visā Šveicē un esam galvenais uh, autobusu operators uz ceļiem. Uh, Mēs esam aktīvi Šveicē, bet arī uh, Francijā un Lihtenšteinā, un mēs arī piedāvājam kombinētās mobilitātes uh, pakalpojumus, kā piemēram uh, koplietošanas uh, velosipēdus un citus pakalpojumus. Galvenokārt šeit būs runa par mūsu pieredzi ar pašbraucošajām automašīnām, uh, Šeit attēls ir neliels, bet mums ir deviņu vietu automašīna, patiesībā divas tādas, kas kopš pagājušā gada septembra darbojas Sionas pilsētiņā. Un um, tās ir tādas mazas automašīnas, elektriskās automašīnas, kas ir pilnīgi autonomas, un tās darbojas pārvadā cilvēkus. Un tās uh, tiks izmantotas pilsētas ielās uh, no sā, šā gada jūnija. Uh, transportēs cilvēkus šajā nelielajā Šveices pilsētiņā Sionā. Ideja, protams, ir tāda, ka šo autobusu varēs lietot visi, kas gaidīs pieturās. Tas darbosies kā normāls autobuss, bet būs arī pieprasījuma aplikācija, ar kur varēs izsaukt šo nelielo autobusiņu. Uh, šis areāls, kurā tas darbosies, protams, nebūs atvērts, tas būs Sionas pašā centrā, bet tur būs dažādas uh, ielas, gan tādas, pa kurām brauc automašīnas, uh, uh, arī bruģētas uh, iekšpilsētas ieliņas un arī pat uh, nelielā kalniņā tās brauks uz pili, kas ir turisma apskats objekts. Un uh, varēs tātad šo autobusu izsaukt, un uh, tas varēs doties arī pa citām ielām nekā šajām vispirms definētajām ielām. Protams, ka mēs uh, to nedarām vieni paši, mēs sadarbojamies ar universitātēm, ar UPFL, uh, Lozanas universitāti galvenokārt un citām akadēmiskajām institūcijām, un mēs izmantojam automašīnu, kuru ir ražojis. Uh, Navija, tā ir fren, franču startup kompānija, un kontrolas programmatūru ir izstrādājusi neliela startup kompānija no Lozānas, ko sauc Mestmail. Tātad tas ir pilnībā Eiropā ražots automobīlis, izstrādāts Eiropā, uh, ko mēs izmantojam. Kāpēc mēs to darām? Protams, tāpēc, ka mēs uzskatām, ka šīs te autonomās automašīnas, jo īpaši šādi mini autobusi, var būt labs papildinājums mūsu sabiedriskā transporta pakalpojumiem. Tas var būt labs papildinājums maršruta sākumā vai beigās, aizvedot cilvēkus uz uh, Eh, stacijām, autobusu pieturām vai no tām, un eh, mēs eh, testēsim šo automašīnu Sionā turistu pārvadāšanai. Turisma satiksme ir ļoti svārstīga apjomā, ņemot vērā laika apstākļus un gada laikus, un um, šos automašīnas varēs izmantot arī cilvēkus vedot, piemēram, iepirkties, uh, Uh, lai nebūtu viņiem jāstaigā un jānes savu iepirkumu. Tas ir tas galvenais um, uh, pielietojums, ko mēs redzam šīm automašīnām, un mēs testēsim turpmākajos divos gados uh, šīs automašīnas, un pēc tam varbūt arī izmantosim savā sabiedriskā transporta tīklā, kur operējam. Mēs uzskatām, ka um, sabiedriskā transporta nozare, un šeit es runāju arī par uh, mūsu arotbiedrību. Uh, es, mūsu tirzniecības asociācijas atvainojas, mēs uzskatām, ka šīs pašbraucošās automašīnas var būt labs papildinājums mūsu sabiedriskā transporta pakalpojumiem, un mūsu vīzija šeit nav runāt tik daudz par bez šoferu automašīnām, bet um, par braucējiem bez mašīnām, jo uh, mašīnu lielākā problēma ir tāda, ka tās aizņem daudz vietas uz ceļa un rada sastrēgums. Un tā jau ir milzīga problēma, un, protams, mēs uh, saskarsimies ar šīs problēmas pieaugumu, vēl iedzīvotāju skaita pieaugumu rezultātā. Un tāpēc uh, šis risinājums uh, var būt ļoti noderīgs nākotnē, izmantot šīs jaunās tehnoloģijas, un tāpēc mēs aktīvi investējam, testējam un uh, piedalāmies šo jauno produktu izstrādē. Paldies! Paldies! Paldies par šīm trim ļoti interesantajām prezentācijām. Un tagad došu vārdu Vimam Fondekampam. Eh, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Runāšu holandiešu valodā. Priekšsēdētāji kungs, man ir tāds administratīvas dabas jautājums. Ir trīs ziņojumi Bet Frizonas kundzes ziņojums, tātad vai to mēs vēl arī varēsim saņemt? Frizonas kundzes ziņojumu tātad neesam vēl saņēmuši. Otrs jautājums. Megan Bauer kungam. par eh, vien, pirmo, otro, trešo, ceturto, piekto līmeni. Es kopā ar uh, Krāmeru kungu pagājušajā nedēļā biju padomē Āmsterdamā un mums teica, ka tā tad ir pienācis otrā līmeņa, nu, finišs. Bet jūs teicāt, ka mēs atrodamies vidū. Tomēr jāsaka, ka tā ir liela atšķirība. Nu, tad vajadzētu vispār uzdot jautājumu, vai mēs jau kādreiz sasniegsim piekto līmeni, un nu, kad tas ir paredzēts. Miller kungam jautājums, ja pareizi izrunāju jūsu uzvārdu. Sionu es eh, ļoti labi pazīstu, es esmu tur bijis eh, atvaļinājumā, nu ļoti mierīga tāda pilsētiņa ar skaistām baznīcām un visu pārējo. Bet vai ir pietiekami daudz eh, padomāts, piemēram, par bērniem? par uh, gājēju pārējām, lai šo, eh, piemēram, autobusiņu izmēģinātu. Nu, tur ir viegli to izmēģināt, jo nav jau tik liela satiksme, tik daudz cilvēku. Nu, pamēģiniet ko tādu bērnē vai kur citur. Paldies, Īsmīls Ertrūks. Man, diemžēl, bija jūs jāpārtrauc. Paldies. Paldies eh, par šiem pētījumiem, paldies par prezentācijām. Automatizētā braukšana. Nu, tas ir viens no maniem jājam zirdziņiem jo es uzskatu, ka īstenībā tas ir viens no tādiem nu, interesantākajiem jautājumiem, ko mēs kā politiķi pēdējo desmit gadu laikā esam apsprieduši. Bet, nu, eh, varbūt neteikšu, ko es sagaidu no Eiropas komisijas, to es jums ietaupīšu, bet Domāju, nebūs aplāmi apgalvot, ka apvārsnes 2020 perspektīvā 100 miljonu eiro ir paredzēti tieši automatizētajam ceļu transportam ir nu, paredzēts šos līdzekļus asignēt. Domāju, tas ir ļoti labi, bet nu, nevajadzētu varbūt pārāk agri sajūsmināties. Jo, piemēram, Amerikā šiem mērķiem ir paredzēti 4 miljārdi eiro, nu tad jūs redziet, kādi ir šie mērogi, kādi ir samēri. Tieši tādēļ, eh, nu jā, eh, tie nav salīdzinām lielumi, bet no otras puses ir jāpriecājas, ka vispār kaut kas tam tiek piešķirts. Bet īstenībā nu, mēs neesam arī panākuši tik daudz, eh, cik vēlējāmies. Un, uh, Mums vajadzētu palauzīt galvu par to, vai nevajadzētu kaut kādu īpašu veicināšanas instrumentu, lai digitalizētu transporta jomu kopumā. Un tādēļ mudinātu Eiropas uh, Savienību, tajā skaitā dalību valstis un komisiju, radīt noteiktu juridisko satvaru, kas varētu ļaut uh, pārunāt, eh, atrisināt visus šos jautājumus, piemēram, eh, cilvēciskā apdrošināšana, drošība, atbildība, datu aizsardzība un tā tālāk. Un mums, protams, ir nepieciešams arī uh, pietiekam daudz līdzekļu. Un Millera kungam un Negebaura kungam varētu uzdot tehniskus jautājumus, jo vienmēr uzpeldi jautājums Nu, tad, kad jūs vairs neturat rokas uz stūres, kad varbūt pat to vairs nav atļauts darīt, kas tad notiek? Kas notiek, ja, piemēram, ir kāds negadījums? Nerunājot pat par uh, atbildību, bet gan uh, par tehniskajiem aspektiem lai varētu jau tagad garantēt, ka šīs kāmēras, dažādas palīdzības sistēmas, radari var kaut kādā veidā palīdzēt izvairīties no negadījuma vai vismaz padarīt to mazāk smagu. Un vai galu galā ārkārtas situācijā uh, pats uh, šofers var pārņemt braukšanu, un tad tiek runāts, vai vispār uh, vajag stūri šādās mašīnās vai nē, un, nu, varbūt, ka vajadzētu tomēr stūri, ja, nu, beigās pašam tomēr uh, mašīnās ēdošajam ir kaut kas jādara, jāķer stūri savās rokās. Tas man patiešām interesētu, un es gribēju pavaicāt arī cik iespējami ir dažādi uh, sēriju kļūmju riski, ja ir miljoniem automašīnā šādu programmatūru, nu tad varbūt arī tās izņemt no tirgus nemaz nebūs tik vienkārši. Paldies. Dominiks Rikē. Paldies, priekšsēdētāji. Šeit ir uh, nosauktas virkne problēmu, un uh, ir runa arī par šīm kategorijām, līdz piektajai kategorijai, ka mēs varētu virzīties no otrās, bet pirmais jautājums mūsu trim viesiem ir par to, ka es esmu pārsteigts par Eh, laiku, kas ir paredzēts, lai nonāktu līdz piektajā kategorijām. Tātad tiek teikts, ka vēl 20 gadi būs vajadzīgi, lai nonāktu līdz piektajā kategorijām, bet tagad es norieku, eh, tātad no, skatos, kas notiek kopš šīs koncepcijas sākuma līdz tagadēji, tad ir pagājuši tikai daži gadi. Tātad kāpēc būs vajadzīgs tik daudz laika, vai tas ir, lai attīstītu eh, automašīnu modeļus? Vai tas ir tāpēc, ka jūs domājat, ka infrastruktūra uh, prasīs eh, tehnoloģisko attīstību, kas ir sarežģīta eh, drošības asvērumu dēļ. Un eh, otrkārt, vai ir investīcija problēma infrastruktūrā? Tātad vai vajadzētu būtiskāk kas investīcijas infrastruktūrā? Un otrs jautājums, vai jūsuprāt šāda tipa automašīnu, pašbraucošu automašīnu uh, attīstība nebūtu vairāk jāatbalsta pilsētās, tā kā tas ir tagad jau rezervētās vietas, vai nevajadzētu drīzāk dot priekšroku autostrādēm. Tātad runājot par attīstību pilsētā vai arī varbūt gājēju zonās vai salīdzinot to ar autostrādām vai uh, mēs eh, šeit eh, vai nevajadzētu tomēr eh, dot priekšroku tam, kas varētu tā kā pietuvoties sabiedriskajam transportam, tātad vai pilsētās, vai lielos attālumos, vai tās drīzāk būs automašīnas, kuras tikpat efektīvas būs pilsētu ietvaros vai starppilsētu satiksmē. Tie bija mani jautājumi. Paldies! Liels paldies! Tagad Karima Delī. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Tas ir jautājums, kas patiešām uh, mani uh, aizrauj. Esmu uh, pilsētu mobilitātes referenta arī, un mēs šobrīd ieejam tiešām 21. gadsimtā, jo tas darbs, ko šobrīd veicam, uh, mēs tā kā izgudrojam robotu tiesības. Tātad pirmais jautājums. Vai izmaksu ziņā, cik tas maksās? Cik maksās autonoma automašīna? Vai jūs esat jau aprēķinājuši, cik tas mums izmaksās? Tas ir pirmais jautājums. Otrais jautājums. Es piekrītu Dominikam Rikē, proti mums jau ir savienotās neatkarīgās automašīnas, pēc 10-15 gadiem tādas būs, un tad būs automās automašīnas Jautājums ir par atbildību. Tas būs tas, kas būs svarīgi, kurš būs atbildīgs uh, negadījuma gadījumā, jo nebūs vairs šoferi, vai tas būs ražotājs, vai tas būs interneta operators. Es nezinu, kurš tas būs, bet katrā ziņā mums, kā likumdevējiem, ir jāatbild uz šo jautājumu, vai jums ir jau iestrādnes šajā jomā, runājot par atbildību. Mēs eh, redzējām otrkārt Volkswagen skandālu, un eh, kas mums tika teikts? Mums tika teikts, ka daudzi ražotāji neievēro Eiropas normas, un bieži vien netiešā veidā eh, tika sodīti pilsoņi. Tātad jautājums ar Volkswagenu arī um, izgaismo nākotnes automašīnu. Patiesais jautājums ir, kurš tad uh, nodrošinās uh, Eh, to, ka būs pienācīgs atļaujas, eh, ka šīs automašīnas varēs laist tirgo, ka tās ir eh, pieņemams satiksmē, vai tagad ir kāda Eiropas neatkarīga aģentūra attiecībā uz nākotnes automašīnām? Tas ir mans jautājums. Un, protams, ka jūs daudz runājāt par klīmatu loģiskā kārtā, un es par ilgspējīgu pilsētu mobilitāti esmu referentu un varu pateikt, ka savienotā automašīna uh, neaizstās pastāvošās automašīnas, vienkārši tiks eh, pievienots automašīnas satiksmei, un par to ir jādomā, jo um, eh, mašīnu vienkārši būs vairāk. Pat ja jūs demonstrējāt, ka nākotnē būs autobus, kas aizstās visas šīs automašīnas, tas būs sabiedriskajā transportā, tas mums ir vajadzīgs. Tātad no ekoloģijas viedokla uh, jautājums, vai šīs automašīnas visas būs elektriskas, vai mēs tomēr izmantosim vēl dīzeli, vai jūs esat jau domājuši par nākotnes degvielu izgudrošanu, jo tam visam jānotiek vienlaicīgi. Man ir daudz jautājumu, priekšādātāji kungs, es runāšu ātri, jo es zinu, ka ir citi, kas grib izteikties, bet uh, uzdošu vēl divus jautājumus. Jautājums ir par datu aizsardzību, to jūs arī pieminējāt Eh, tas būs milzīgs darba lauks. Un pēdējais punkts, eh, eh, atgriezīšos pie Rikē kunga teiktā, savienotie automašīnu nepastāvēs, ja nenotiks konsultēšanās ar sabiedrību, jo būs vajadzīgi jauni satiksmes noteikumi un jauni uh, satiksmes plāni un kā tas viss tiks uh, īstenots. Paldies, priekšsēdētāji! Lundgren. Paldies, Pēters Lundgrens, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jau pati doma par pašbraucošām mašīnām man, nu, rada zināms galvas sāpes. Es patiešām esmu ļoti ilgi braucis pie stūras, un man patiešām pat nepieņemam šķiet pati doma, ka kaut kāda mašīna, tehnika izlems manā vietā. Un, ja jūs, piemēram, Eh, salīdzināt, nu, jūs sežat mājās pie datora. Kas notiek, ja, piemēram, eh, ekrāns pēkšņi nodziest eh, un dators, tā teikt, iestrēgst un jums ir jāizrauj vats, jums ir jāpārstartē dators. Nu, kas tad notiks, ja mašīnā kaut kas tāds gadīsies? Es negribētu tādā automašīnā atrasties. Uh, lai šis projekts būtu ekonomiski dzīvot spējīgs, cilvēkiem vajadzēs, eh, nu, vienkārši kaut ko diktēt, uzspiest ar varu, bet, nu, tāds risinājums nekad neatmāksies. Un eh, cilvēks šīs mašīnas nepirks, nu, tai ir jābūt brīvai izvēlei, vai viņi vēlas izmantot šāds automašīnas vai nē. Un tie, kas eh, joprojām vēlas sēdēt pie stūras un paši vadīt automašīnu, viņam šāda iespēja ir jāatstāja. Un, ja jūs vēlaties, piemēram, nu, sēdēt mašīnā, kuru vada programmatūra un roboti kaut kādu, nu labi, tad tā ir jūsu izvēle. Bet kurš tad maksās apdrošināšanu? Kurš eh, būs atbildīgs par negadījumiem, ja tādi notiks? Un, ja jūs vēlaties cilvēkiem uzspiest šādu mašīnu, uh, Izmantošanu, nu, ko jūs darīsiet? Jūs cilvēks ar varu piespiedīsiet uh, braukt šādās mašīnās. Tagad Dīters Lībreks Koks, paldies. Man ir ļoti uh, Eh, līdzīgs jautājums, un jāsaka, ka šīs jaunās sistēmas man fascinē, tehnika man vienmēr ir interesējusi, bet tad, kad es apspriežos ar pilsoņiem, nu daudz jau tagad ir pret to noskaņot ļoti atturīgi, un jāsaka, ka tehnika jau arī var piedzīvot neveiksmi. Un, nu jā, ja mēs tur runājam par tādu prieku, ko rada sēdēšana pie stūres, nu, BMW pat to izmanto savās reklāmās. Nu, kā, ko tad var darīt šeit šī autonomā braukšana, ko viņi cilvēkiem var piedāvāt? Paldies tagad Izabelde Monte. Paldies priekšsēdētāji. Es jau gribēju teikt, ka automātiskās mašīnas man īstenībā bailes nerada. Nu, vienkārši to vajadzētu izmēģināt. Un varbūt, kad jūs paši būsiet ar tādu mašīnu pārvietojušies, jums arī izgaisīs bailes. Un jāsaka, ka arī ļoti daudzi lidojumi tagad notiek pilnīgā autopilota režīmā, un neviens nebaidās tādēļ kāpt lidmašīnā. Man gan ir drīzāk tādas praktiskas dabas bažas. Nu, šādai automātiskai braukšanai nepieciešams infrastruktūras, kur būs nepieciešams arī valsts finansējums. Un tur nevarēs piesaistīt tik daudz investīciju līdzekļu. Tas, protams, ir saistīts arī ar uh, savienojamību, ar interoperabilitāti un Eiropā ir ļoti daudz apgabalu, kur pat nav uh, platjoslas interneta. Nu, kad tad uh, automašīnas būs tik attīstīts, kad varēs braukt bez šofera? ja pat internetu nevar uh, norganizēt uh, pilsētās tālāk, ja runājam par apdrošināšanu, nu tā ir tāda kā pelēkā zona. Tagad jāsaka, nu, ka viss ir ļoti subjektīvs un uh, Protams, eh, šoferis, kad viņš sēž pie stūras, viņš izvērtē, cik jauna, cik veca ir viņa mašīna, kādi varētu būt iespējami šķēršļi. Viņš uz ceļa atrodoties izvērtē situāciju. Bet eh, šeit runājot par automātisko braukšanu, nu te jau ir pavisam citi faktori, kas ir jāņem vērā. Un ja tas atdurs, piemēram, pret kādu šķērsli vai ir bēdre Es domāju, ka šī neprognozējamība īstenībā m, mm, atbaidīs patērētājs, bet nu, patērētājiem ir jāpiedara pēdējiem vārdam. No otras puses, protams, šeit ir ļoti daudz iespēju. Ir cilvēki, kam tas varētu garantēt pilnīgu autonomiju, bet nu, ar kādām izmaksām tas viss būs saistīts. 20 gadi bija nepieciešama, lai panāktu to, ka elektroautomobīļi vispār varētu tikt sākti ražot. Īstenībā nu, nākotne nav tik ļoti atkarīga no uh, pašu automobīļu uh, īpašībām, bet gan no um, pakalpojumu kvalitātes, no visas kopīgās infrastruktūras. Nu, tā nav tāda parasta uh, ikdienišķa mašīna. Nu, īstenībā te ir tādas pilnīgi, tas ir tāds futuristisks modelis, Eh, ko var, piemēram, arī savienot ar citām automašīnām, ka tas ir nepieciešams. Antors Dēlīlūds. Köszönöm szépen. Uh, igazából... Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju pievērsties diviem faktoriem, nav gan mūsu rīcībā vairs pārāk daudz laika. Negebauer kungs runāja par šīm savienotajām mašīnām, connected cars. Uh, Jūs teicāt, ka arī pie šī automašīna izstrādes posma tiek strādāts. Es gribēju vaicāt sekojošo. Dažādi autofabrikanti izmanto atšķirīgas sistēmas, bet vai tās ir savietojams, vai tās var savienot? Jā, mēs runājam piemēram par datoriem, par viedtālruņiem, vai nu, būs arī šeit, piemēram, kaut kāda nesavietojamība, kā piemēram starp Android un Windows sistēmām. Un kā tas ietekmēs inovāciju gaitu Eiropā? Mēs varam ilustrēt ar Nokijas piemēru. Nokia vienu brīdi bija līderis tirgū, viņiem bija tādas nesatricināmas pozīcijas, bet tad uh, ienāca tirgū inovācijas arī no citām valstīm, pa citiem kontinentiem, un Nokia zaudēja savas stabilās pozīcijas. Kas notiks Eiropas tirgu vai Eiropas autoražotāji patiešām varēs uh, sevi apliecināt? Man kolēģi runāja arī par apdrošināšanu. Kas ir atbildīgs, piemēram, negadījumu situācijā? Kāda būs šī negadījuma apdrošināšana, civiltiesiskā apdrošināšana? Ko darīs uh, apdrošināšanas uh, kompānijas? Vai tās būs gatavas vispār šādas polises piedāvāt? Paldies! Paldies! Marija Delvo! Merci, merci. Paldies, priekšsādātāji. Gribētu jums pateikties par to, ka norganizējāt šo uzklausīšanu. Es nedarbojos šajā komitejā, bet es esmu juridisko lietu komitejā un es vādu darba grupu par uh, to eh, juridisko ietekmi, uh, kāda būs robotikai, un tāpēc arī interesējamies par uh, automašīnām bez vadītāja, kuras var kvalificēt kā robotu kategoriju. Un mēs precīzi arī diskutējam par atbildības un apdrošināšanas jautājumiem. Iniciatīvas ziņojums, ziņ, likumdošanas ziņojums uh, būs uh, māja beigās, to prezentēsim, un es ceru, ka jūsu komiteja uh, varēs arī dot savu ieguldījumu, tad, kad ziņojuma projekts būs pieejams. Uh, Man ir jautājums, kas ir ļoti konkrēts. Es eh, pievienojos arī jau uzdotajiem jautājumiem, bet man ir ļoti konkrēts jautājums Miller kungam. Šī te Sionas pieredze, es saprotu, ka tas ir milzīgs izaicinājums informātikai, komunikācijām un datu apmaiņas ziņā arī, bet mans jautājums ir, vai Sionas pilsētai bija uh, jāpielāgo uh, īpaši infrastruktūra, lai ļautu uh, šādam autobusam uh, kursēt pa pilsētu, jo es saprotu, ka šis autobus nevarēs braukt pa visiem ceļiem. Vai tas ir um, tāpēc, ka tā ir ērtāk, vai tāpēc, ka vēl infrastruktūra nav gatava? Paldies! Paldies! Es gribēju jums pateikties nevis tikai par prezentācijām, bet arī, ka esat ieradušies pie mums, un es gribēju jums pateikties, Delvo kundze, ka jūs pārstāvat šeit juridisko lietu komiteju, atnākat klausīties eh, tajā, kas mums ir svarīgi, eh, sirsnīgi sveikta šajā komitejā, un mēs turpināsim eh, šīs konsultācijas arī turpmāk. Un tagad Žoržs Bārks lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Luksemburgas kolēģi interesējas par pilnīgi visu. Jā, nu ir jau arī liela valsts, saka priekšsēdētājs. Nu, mūsu nav tik daudz, bet mēs esam daudzpusīgi, saka runātājs. Tātad daudzi kolēģi jau uzdeva jautājumus par atbildību, par apdrošināšanu, un man tas šķiet gana sarežģīti. Protams, ir arī tehniskas kļūmes, pēc tam mašīnas ir jāizņem no apgrozības, un mēs zinām, cik. Uh, cik sarežģīta ir visa šī procedūra un viss, kas tai pakārtots, un arī nozara, protams, negrib uh, aizēnot savu labo slavu. Tas tā tad uz atbildību attiec. Otrs jautājums attiec uz elastīgumu mašīnas, arī krāvas automašīnas. Tām ir uh, īstenībā lielas priekšrocības, ņemot vērā citas transportnesējas, tādus kā dzelzceļš un citus. Es domāju, ka ņemot vērā tehniskos parametrus, gan pašās automašīnas, gan infrastruktūras parametrus, ka mums nāksies atteikties no zināmas daļas šīs elastības, no šīs izvēles brīvības. Vai tas ir patiešām tas, ko vēlamies sasniegt? Un trešais jautājums jau sasaucas nedaudz ar Delīkundas un Koha kungu jautājumiem. Pilsoņu bāžas un bailes, ņemot vēro gan tehniskās uh, problēmas, gan arī iespējamos negadījumus, un vēl Delija kundze runāja par Eiropas sadarbību. Vai jūs varētu stādīties priekšā un Tagad jau ir dzirdēts, ka katra liela auto nozares uh, firma uzņēmums uh, mēģina aizsargāt savu lauciņu un katram ir tur savi pētniecības noslēpumi. Vai jūs varētu iedomāties, ka varētu būt vēl kaut kas līdzīgs Airbus veiksmas stāstam, ka nu, arī Eiropas uh, līmenī rodas šāds milzīgs uh, progresīvs autoražotājs. Paldies! Es arī pats e, uzdošu jautājumus, saka priekšsēdētājs. Tātad automatizētās mašīnas, tas nav nekas jauns. Es e, esmu pats no Berlīnas. Es jau teicu, pirms 30 gadiem pie mums bija ceturtā metro līnija, kas bija pilnībā automatizēta, bet tur nebija vadītāji un cilvēkiem bija bail e, kāpt iekšā vagonā, jo nu, vadītāju kabīnē neviens nesēdēja. Tādēļ tur vienkārši skata pēc iesēdināja kādu sievietu vai vīrieti, un tad pilsoņi bija mierīgi. Nu, tur jau kāds priekšā sēž. Tas viss arī ļoti labi darbojās, arī Lillē ir bezvadītāji metro, un eh, jā, tagad ir runāts par automatizētajām mašīnām, nu tas ir kas jauns. Es domāju, ka veiksmīgākā atziņa eh, šodien eh, bija tā, tā tad driveless cars to carless drivers. Un tad, eh, jā, mēs runājam par desmit gadus eh, tālām prognozēm, bet, nu, cik tad ilgi kalpo viena automašīna? Ja mašīnu izmanto vien eh, pāris stundas dienā un pārējās stundas tā stāv, cik tas ir produktīvi, un ja ir šīs automatizētās mašīnas. Es atceros, ka Minhenē bija Velo City konference, uh, un toreizējais Minhenes mērs angļu valodā teica, ka uh, nākotnes, um, uh, nākotnes uh, izdzīvot spējīgie uh, pārvietošanās veidi būs ar velosipēdu, metro un vienkārši ar kājām. Un tad, protams, ir jāsaprot, kā var noturēt pie dzīvības arī autoindustriju un Pirms 25 gadiem Daimler-Benz koncerns ražoja ne tikai Mercedesus, bet viņi arī taisīja uh, vagonus, uh, ražoja vilcienu vagonus, kraus automašīnas un tā tālāk. Vai jums šķiet, ka arī sabiedriskajā transportā varēs izmantot bez uh, vadītāji transporta līdzekļus, šos automatizētos transporta līdzekļus. Nu, Šveicē jau ir zināma pieredze šajā jomā. Vai varbūt arī tad auto nozara varētu pārskatīt savas paradigmas un mēs varētu pāriet uz automatizētiem metro tramvajiem un nu, tos varētu ražot arī auto nozara, lai glābtu darba vietas. Vai tā ir tikai tāda fantāzija vai tā ir jauna perspektīva? Kāds ir jūsu domas? Tagad jums ir iespēja atbildēt uz jautājumiem Frisonī kundz pirmā. Thank you, yeah. Well. Paldies. Tika piedāvāt ļoti daudz dažādu ideju un ieteikumu pētniecībai. Nu, izteikšu pāris komentārus un tad ļaušu izteikties pārējiem runātājiem, kas varēs noteikti labāk atbildēt par pašu nozaru. Runāt par mūsu vīziju. Šī transporta līdzakļa automatizācija un piesaistīšanas sistēmas var mums palīdzēt uzturēt jaunu mobilitātes paradigmu. Tas, ko pieminēja Demontas kundze, šīs sistēmas var nodrošināt lielu potenciālu, ja mēs domājam par urbāno līmeni, ja mēs domājam par jaunām sistēmām. Šeit runa nav par automašīnu turēšanu, bet gan par dalīšanos mobilitātei, par mobilitātes pakalpojumiem. Mūsuprāt, ja mēs dodamies šajā virzienā, tad tiešām varam urbānajā vidē panākt lielus uzlabojumus. Taču, ja lietas virzās otrā virzienā, tad, protams, ka šeit var parādīties nopietni riski. Tādēļ mēs koncentrējamies uz šo urbāno līmeni. Bet ne tikai šajā līmenī sistēmas var nodrošināt labas lietas. Piemēram, mēs domājam par šosejām, ja mēs domājam par dažādiem instrumentiem, kas palīdz šoferiem iekļauties satiksmē labāk, nodrošināt labāku satiksmes drošību, tās ir labas lietas. Mūsu vīzija nerunā par vienu konkrētu vidi. Mūsu pētījums ziņo, ka pastāvēs ļoti dažādas pielietojumi dažādās vidēs, automatizācijas jomā, bet attiecībā uz pilnīgo automatizāciju šeit mēs paredzam ilgtermiņa pasākumus. Tam ir dažādi iemesli, gan saistībā ar drošību, gan saistībā ar to, ka šo instrumentu testēšana ir jāpielāgo, jo pašreiz mums nepastāv reāli testi, uh, kurus var izmantot, lai pierādītu šo instrumentu drošību. Tāpat arī nav šādu testu ASV. Tie, kas seko līdzi Google kārs, zina to, kā ASV puses ir atzinusi to, ka ir iespējama šāda bezšofera automašīna, taču attiecīgā aģentūra ir skaidri paziņojis, ka nav pieejams tāds tests, ar kur palīdzību varētu certificēt šo automobīlu. Runāt par apdrošināšanu. Šeit, uh, godīgi sakot, mums ir mazāk bažu un šauba nekā saistībā ar citiem aspektiem. Piemēram, mēs varam palūkoties uz esošo tiesisko ietvaru, Mūsuprāt, mēs pārvietojamies uz tādu sistēmu, kur eh, daudz vairāk ir jāiesaista produktu atbildība, taču mums kā likumdevējiem, likumdevējiem noteikti ļoti rūpīgi jāsako līdzi šim procesam, jo laika gaitā noteikti situācija mainīsies. Arī auto nozara pauda līdzvērtīgus viedokļus. Piemēram, mēs viņiem jautājam, vai viņi sagaida lielāks zaudējums, ja tiks ieviests vairāk automatizēto automobīļu, un viņu atbilde bija negatīva. Tātad pārvietošanās notiks uh, attiecībā uz produktu atbildību. Tad noslēdzošais punkts, protams, ka jāņem vērā arī sabiedrības viedoklis, kā sabiedrība pieņem šīs sistēmas, un tā ir taisnība. Šobrīd cilvēki ir ļoti skeptiski, lai izmantotu šādu veidu tehnoloģijas, jo beigās mums būs nepieciešama patērētāja cilvēka, kas brauks ar šīm mašīnām. Runāt par uh, neatkarīgas ASV ne, neatkarīgas aģentūras iesaistīšanu, lai izpētītu šīs tehnoloģijas, vēlos atgādināt to, ka, ja mēs eh, domājam par laišanu tirgu visā pasaulē, tad mums ir nepieciešama starptautiska institūcija, kas strādāt ar šiem jautājumiem, piemēram, ANO Eiropas komisija veic ievērojumu darbu šajā kontekstā, un iespējams, ka tā būtu laba platforma, kurā varētu pārunāt Eiropas saimnības vajadzības. Paldies, paldies! Noiga Pojerkungs, tad vārds jums. Paldies! Es, protams, gribētu runāt par ļoti daudz ko, taču koncentrēsies uz tehniskās dabas atbildēm, kuras var sniegt kā ERTRAK uh, direktors Van Kampkungs un kolēģis uzdeva jautājumus par laiku grafiku un par to, kādā līmenī mēs esam. Ceturtajā lapisē eh, ERTRAK prezentācijā jūs varat iepazēties konkrētāk ar šiem datiem. Manuprāt, šeit nav nekādu pretrunu. Jā, šobrīd mēs esam otrajā līmenī, tie ir automobīļi, kurus varat iegādāties, un es atrodamies uz robežas ar trešo līmeni. Tātad pretrunu nepastāv, mēs esam tieši šī procesa vidū. Kādēļ tas tik ilgi ilgst? Šeit, protams, jāņem vērā tas, ka pagātnē mums nebija šādas tehniskās iespējas eh, par saprātīgām izmaksām iebūvēt automobīļu šos sensors un tehnoloģijas. Palēnām tiek ieviesti šoferu atbalsta sistēmas, un jūs varat atcerēties arī ABS sistēmu, eh, kas eh, arī ir šāda veida sistēma, kas pakāpeniski tika ieviesta. Kur tas notiks pirmoreiz? Katrā gadījumā ārpus pilsētām ieviesīsies automatizēta braukšana, jo tehniski tas ir visvieglākais risinājums. Braukšana uz šoseis ir relatīvi vienkārši tehniskā ziņā. Ja salīdzina to ar sarežģītu satiksmes situāciju pilsētā, kur ir daudz šķērs satiksmes, kur ir uh, gājēja, cita veida transports, kur situācija ir tiešām sarežģīta, tad pilnīgi skaidrs ir tas, ka sākumā šāda transports tiks nodrošināts ārpus pilsētām, kur, protams, mums ir nepieciešams telekomunikācijas, un palēnām tas viss atkal pāries uz pilsētām. Ertok un Bahkunga, jūs pieminējāt uh, negadījumus. Automatizētie transporta līdzekļi varēs nodrošināt augstāku drošību, taču, protams, ka simtprocentīgas drošības nav. Tāpat arī vēl joprojām būs satiksmes negadījumi, kuras automatizēt transporta līdzekļi nevarēs novērst. No nozars mēs, puses mēs mazāk baidamies par tehnisku sistēmu trūkumiem, jo šīs sistēmas veids kontroli un ja ir kaut kādas problēmas, tad tās sūta brīdinājums. Piemēram, jūs zinat šos uh, attālumu noteikšanas sensors, kad, piemēram, tie ir sasaluši, tad tiek sūtīti attiecīgi signāli un sistēma attiecīgi nostrādā. Uh, Tātad par to mēs mazāk baidamies. Taču, protams, ka būs tādas situācijas, kur pat par spīti visiem sensoriem automobīls nevarēs izvairīties no negadījuma, jo vienkārši tāda būs konkrētā situācija. Un tad, protams, ir jāpieņem šis lēmums, kas tad notiks, kāds lēmums tiks pieņemts, un šeit mums nepieciešama parlamenta palīdzība. Diskusija nebūs par to, kurš būs satiksmes negadījuma upurus, to sensori nevarēs noteikt, bet gan tehniskā ziņā automašīna centīsies izvairīties no negadījuma, cik tas ir iespējams, un ja ne, tad tehniskā ziņā tiks izvēlēta otra iespēja, pēc iespējas ātrāk bremzēt, un noslēgumā rezultāts ir negadījums. Tāds būs šis tehniskais risinājums. Un tieši šeit mums ir nepieciešams uh, likumdevēja atbalsts. Mums ir nepieciešama testēšanas procesa, testi, kas ir legāli, kas atzīst eh, tehnoloģijas attīstību un kas atzīst, ka šāda veida sistēmas, tehnoloģijas tirgu ir pie, pieļaujamas un ar tām viss ir kārtībā. Taču katrā gadījumā transportlīdzekļi, šāda veida transportlīdzekļi būs daudz drošāk nekā šobrīd. Šoferiem vadītie, taču, protams, ka risks vēl pastāvēs. Lundgren kungs, jūs uh, Eh, runājāt par braukšanas priekiem, un daļai man jums jāliek vilties, jo pēdējos gados arī jaunie automobīļi ir daudz elektroniskāk aprīkoti eh, nekā pat pirmie NASA kosmosa kuģi. Uh, un šī tehnika ir pieejama, tā var uzticēties tādēļ, ka mēs izmantojam daudz citādākus standārtus autoindustrijā nekā tas tiek paredzēts izklaides industrijā. Tādēļ automašīna tiešām nav vietāla runas ar četriem riteņiem. Braukšanas prieks, tik pieminēja arī cits kolēģis, automatizētās sistēmas vienmēr ir opcija. Es nedomāju, ka mēs uh, daudzu gadu laikā uh, dosim priekšroku šoferiem, taču šoferi varēs veikt savas izvēles. Un, protams, ka pastāvēs arī dažādas iespējas uh, īstenot drošības pasākums. Dalīkums pieminēja arī datu apmaiņas jautājumu. Tehniskā ziņā mums jau šodien notiek datu apmaiņa, kas arī ļoti labi darbojas, tā nebūs problēma. Problēma noteikti atradīsies politiskajā līmenī, kādi dati ar ko tiks apmainīti. Un šeit mums skaidri jānošķir, par kādu veidu datiem ir runa. Nu viens puses mums ir ar drošību saistītu dati, kā br brīdinājumi par briesmām, ar kuriem ikvie, ar kuriem ir jāapmainās uzreiz tuvākajā viedē. Un tad vēl ir arī ļoti privāti dati, uh, Un tad ir vēl tādi starpdati, ku, ar kuriem var apmainīties anonīmā veidā, piemēram, par satiksmes apjomu un tā tālāk. Un tad ir vēl tādi dati, ar kuriem var apmainīties, lai nodrošinātu kaut kādus interneta pakalpojumus, ja šofērs tam piekrīt un tā vēlas darīt. Tādēļ mums beigās nav jārunā par uh, kaut kādiem datiem, bet par konkrētiem datiem, konkrētiem datu kopumiem, par kuriem jāvalda skaidrība, ar kuriem var apmainīties, kuriem nē un ar kuriem tikai daļēji. Pēdējais komentārs. Baha kungs, jūs pieminējāt vienotus transporta līdzekļu modeļus, kā piemēram Airbus. Manuprāt, Eiropas autonozara lepojas ar to, ka jau gadu desmitiem spēja konkurēt, un tas ir arī iemesls, kādēļ mēs gribam, lai pastāv konkurence. Mēs dienas beigās gribam dažādus uzņēmumus, lai pastāv konkurence starp piegādātājiem, starp iesaistītajām pusēm, taču, protams, mēs arī sadarbojamies, ja tas ir nepieciešams, veicinot pētniecību pirms konkurences, un viens no labākajiem uh, Piemēram, ir mūsu platforma AirTrack, kur mēs kopā ar visiem ies, iesaistītajām pusēm esam vienojušies par ceļu karti, vienojušies par pētniecību, par to, kur mēs varam noteikt kopīgus pramats, tā, pamats. Tātad no vienas puses Eiropas enerģētikas platformā noteiktie pamati, un otras puses konkurence Eiropā, lai Eiropa ir arī konkurētspējīga pasaulē. Un Kramerkungs, jūsu norāde par uh, car sharing moduļiem Nu, tad, protams, ir cita diskusija, taču auto nozara to ļoti spēcīgi atbalsta. Arī visās mūsu ertraka eh, grupās mēs diskutējām par eh, dalīšanos ar automobīļiem, lai atvieglotu pilsēt, pilsētas nodrošināt lielāku efektivitāti, un šāds process tiek aktīvi atbalstīts, taču es neredzu eh, šajā ziņā lielu revolūciju. Uh, šādi transporta līdzekļi, protams, tiek izmantoti vairāk, taču es nedomāju, ka tas eh, rada milzīgas pārmaiņas auto nozarē. Tas arī bija principā viss no manas puses. Paldies! Paldies! Var vēl teikt to, ka Brēmenes kāršēringa modelis šeit viens kāršēringa automobīls aizstāja desmit parastos automobīļus. Tagad vārds Miller kungam. Paldies! Varbūt sākšu ar atbildēm Vanderkamp kungam par Sionas pilsētu. Protams, ka mēs gribējām uzsākt mūsu pilotu projektu mazākā vidē, kur vieglāk uh, ir iesaistīt visus, kur ir iespējams vieglāk pārliecināt cilvēks, jo, protams, šobrīd uh, šķēršļi nav vairāk saistīti ar tehniskajiem jautājumiem, bet gan ar cilvēku pārliecināšanu. Un uh, Šveicē šajā Sionas pilsētiņā mēs īstenojam pirmo šādu pilotu projektu visā pasaulē automatizētie automobīļi uz parastiem reāliem ceļiem Sionas pilsētā. Protams, ka nevarēja izmantot šo transportu līdzekli, lai dotos uz Berlīnu, bet varēja pārvietoties pilsētas ietvaros. Tāpat arī Sionā mēs izvēlējāmies tādēļ, ka mūsuprāt, Neatkarīgi no tā, kur mēs izmantojam mūsu augstu efektīvos eh, metro un autobusus, ir vērtīgi izmantot šos pēc pieprasījuma automobīļus, un tos ir vieglāk eh, tiešām pielietot tādās nelielās vidēs. Tad jautājums par drošību. Es sapratu, ka es pārāk ātri pārskrēju šeit tehniskajiem jautājumiem, taču, lai valdības skaidrība, uh, Tātad mūsu autobusam nav šoferis sēdekļa, nav stūres, nav bremžu, kurus var izmantot. Ir tikai viena poga, stop poga. Tas ir viss. Protams, ka jūs varat teikt, ka tas ir ļoti bīstami, taču, kā mans kolēģis jau iepriekš teica, viens lielisks veids, kā samazināt šeit briesmas, ir, protams, samazināt ātrumu. Mūsu šis autobuss brauks tikai ar 20 km stundā. Iekšējiem pilsētas autobusam tas ir labs ātrums. Tehniski, protams, ka tas var braukt ātrāk, taču drošības iemeslu dēļ mēs sākam ar šādiem nelieliem ātrumiem. Un, protams, ka šie transporta līdzekļi nebrauks ar 200 km stundā, bet gan ar zemākiem ātrumiem, kas ievērojami samazinās uh, drošības problēmu. Un tagad arī Kē kungam. pāriešu uz franču valodu, lai dotu, dotu cieņu savai e, izvēlētajai dzimtenei. Jā, es piekrītu. Pirms gada vai diviem varbūt es būtu teicis, ka vēl jāgaida 20 gadi. Es šodien esmu pārliecināta, neesmu vairs tik pārliecināts, jo tiešām šīs automašīnas jau pastāv. Katrā ziņā e, šajā pielietojumā sabiedriskajā transportā, kur ir operators, kas to visu kontrolē, uh, un attiecīgi arī uh, maršrutu plāns, kas ir uh, samērā ierobežots, bet galvenais uh, šķērslis uh, ir likumdošana, un tāpēc arī tas nenāks tik drīz. Tā tad nav šīs autorizācijas, mēs sagaidām uh, licenci no uh, attiecīgajām iestādēm, un uh, visā citādi, jā, protams, ir jāpielāgo visa likumdošana, lai eh, šādas lietas pieļautu. Mazāk problēmu ir ar atbildību sabiedriskajā transportā, jo tagad uh, mēs, protams, esam atbildīgi par mūsu uh, transporta līdzekļiem. Mēs esam pieraduši garantēt, zinām, drošību mūsu pasažieriem un uzņemties atbildību par to, uh, ja kaut kas notiek ne tā, kā vajadzētu. Uh, Un uh, situācija ir gandrīz tāda pati kā ar normālu transporta līdzekli, jo mums būs uh, kāds desmit kameras, un tad mēs varēsim pierādīt, kurš tad bijis pie vainas, vai tiešām tas ir bijis mūsu uh, transporta līdzeklis vai kāds uh, trešais no malas. Uh, Es eh, zinu, ka tas nav galvenais mērķis, bet eh, tātad tas nav galvenais šķērslis, bet likumdošana ir jāpielāgo. Tad bija jautājums par infrastruktūru. Eh, te jūs varu nomierināt tieši pretrēji iepriekšējai pieredzēji, kas bija diezgan dārgi, tātad tur bija runa par vadītajiem automobīļiem. Šeit mēs uh, Eh, esam eh, saskārušies ar pilnīgi autonomu tehnoloģiju, tātad mums nav vajadzīga nekāda infrastruktūra. Vienīgā infrastruktūra eh, ir um, jāizvieto pieturas, lai cilvēki zinātu, kur gaidīt. Un tad cilvēki varēs izmantot viedtālruņa aplikāciju, ar kuru varēs izsaukt šo transporta līdzekli. Tātad tas nav infrastruktūras jautājums, tā nav problēma. Uh, un līdz ar to arī izmaksas ir diezgan uh, pieņemamas. Tās uh, ir, protams, mazu partiju automašīnas, bet tās ir uh, diezgan standartizētas elektriskās automašīnas, kas ir aprīkotas ar sensoriem un vadības programmatūru, bet tās ir daudz lētākas jo tās nekalpos vairs tikai vienam cilvēkam uh, vienu stundu dienā. Tās tā kalpos daudziem cilvēkiem, un tā būs kā koplietošanas automašīna un kā sabiedriskais transports. Un visbeidzot, akcepts, akceptance, pieņemamība sabiedrībai līdz šim mēs jau uh, mūsos, mūsu transporta līdzekļos eh, transportējam cilvēks. Jūs taču nesēžat pie stūras, jūs autobusā vai metro, bet jūs jūtaties labi, jo jūs zināt, ka eh, tas viss tiek labi organizēts un vadīts. Un mēs sagaidām, ka arī attiecībā uz šiem transporta līdzekļiem būs tāda pata reakcija. Pirmās reakcijas ir tiešām pozitīvas, tas ir tiešām iepriecinoši. Uh, Eh, cilvēkiem, kas lieto šīs automašīnas, un eh, lai izskaidrotu to, kā tas darbojas, eh, jā, vienmēr ir cilvēks līdzi, kas izskaidro, kāds viss darbojas un uh, parāda, kas tas ir, bet viņš neņem ne stūri, ne bremzes, uh, bremzē neko. Un ir arī daudz žurnālisti no visas pasaules, kas ir izmēģinājuši pēdējos mēnešos uh, šos transporta līdzekļus, un uh, um, kritika ir bijusi ļoti pozitīva. Un, un tas ir daudz, jo žurnālisti ir ļoti kritiski parasti. Tātad ir jau ļoti augstā mērā pieņemama šāda transporta līdzekļa sabiedrībai. Paldies! Jā, ja, vielen dank! Paldies! Ar to mēs esam noslēguši pirmo diskusiju paneli, kas bija ļoti interesanti, un tagad pāriesim pie otrās. Lūkšu runātājs ieņemt vietu šeit priekšā. Es domāju, ka mēs varam turpināt. Lūdzu, apsēdieties. Un, nu un tagad pāriesim pie otrā paneļa par inteliģentām transporta sistēmām un uh, mobilitātes cenām. Un pirmais runātājs ir profesors Eriks Samsons no Ņūkāslas Universitātes apvienotie karalistē. Lūdzu, jums vārds. Thank you, Chairman. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Varbūt es jums pateikšu jau kaut ko, ko jūs zināt, bet uh, transports ir sarežģīts. Visu laiku tiek prasīts vairāk un visu laiku ir spiediens, jo um, nav pietiekami nekad. Un tradicionālai uh, eh, līdzekļi, kā tos izlīdzsvarot, ir samazināt pieprasījumu, mums ir instrumenti, kā to darīt un darīt kaut ko, lai pie, uh, palielinātu piedāvājumu. Un parasti tiek uh, būvēts vairāk infrastruktūras. Inteliģentās transporta sistēmas, jeb ITS, ir veids, kā var palielināt uh, piedāvājumu, nebūvējot jaunu infrastruktūru. Uh, sākotnēji bija attīstība vairāk gadu garumā, un es šeit esmu nosaucis vairākas galvenās tendences. Un ITS ir arī uh, gūs ieguvumu no uh, šīm tendencēm. Es uh, Neiedzināšos detalizēt šeit, bet dažus piemērus tikai pieminēšu. Viedtelefona datori un uh, automašīnas kļūst uh, viedākas, bet uh, tas viss kļūst par datu vākšanas ierīcēm. Atvērto datu pieejamību jūpaši no valdībām, pārveido transporta tirgu un mēs stabili pārējam no um, īpašumu turēšanas uz uh, dalītu lietošanu. Ir jauni procesi, jaunas idejas un mobilitāte kā pakalpojums. Uh, arī aviācijā uh, ir uh, um, aplikācijas, uh, trans, programmatūra, kas kontrolē uh, lidmašīnas un automatizētā bremzēšana ir arī transportā, automatizētā parkošanās un tā tālāk. Un digitālās sistēmas bieži vien reaģē ātrāk nekā cilvēku, un uh, gaisa spilvena reaģē ātrāk nekā varētu reaģēt cilvēks un izlēmt kaut ko darīt, um, lai labotu situāciju. ITS, intelektuālās transporta sistēmas, ir četru lietu kombinācija. Un tās nodrošina mobilitāti, kas ir efektīvāka, ef uh, došāka, zaļāka un ērtāka. Un tas attiec uz uh, visiem uh, transporta veidiem. Uh, Tātad, ja ir tik daudz instrumentu mūsu rīcībā, ņemot vērā tās tendences, ko iepriekš minēju, kas tad pietrūkst? Kas vēl trūkst ITS tehnoloģijās? Bet te jāsaka, tas nav nemaz daudz. Mums ir vajadzīga uh, attīstība, lai uh, būtu vairāk. Uh, elektroniskās automašīnas, labāks baterijas, ātrāka lādēšana un induktīvā uh, lādēšana, lādēšana braucot. Un mums ir jāpadara infrastruktūra viedāka, ja 19. gadsimta ceļu būvētāji uh, Eh, redzētu šodienas ceļus, eh, viņi domātu, ka tie ir viņu būvēti. Varbūt, ka dzelzceļš ir nedaudz eh, uzlabojies, bet mūsu infrastruktūra nav īpaši vieda. Mums ir jāatrod ceļi uz augsti automatizētiem transporta līdzekļiem. Un kā tos attīstīt tālāk? Mums ir vajadzīgi lētāki sensori, mums ir uh, telefonija nepieciešama, kas ņem vērā transporta vajadzības, uh, Tas varētu nozīmēt arī tīklu paplašināšanu, tas jau ir minēts. Citi minēja arī uh, automašīnu savienojamību, un uh, mēs tagad ieejam šajā dīvainajā lietu interneta pasaulē, bet mēs vēl neesam pietiekam daudz izdarījuši un uh, nezinām pietiekam daudz par kiberdrošību šajā te lietu internetā. Un ja mēs uh, kaut kad gribam pāriet uz oglekli, ogļūdeni kā, kā mm, degvielu, tad mums ir jādara vairāk eh, degvielas šūnu ziņā. Bet ko mēs vēlamies? Tas nav nekas tik garš eh, vēlmju saraksts, pie tā nedaudz vēlāk atgriezīšos. Kas tad vēl um, pietrūkst? Uh, Mēs eh, varbūt negribam pietiekami ātri pieņemt eh, dažas no šīm lietām, kas šeit ir nosauktas. Mēs nezinām pietiekami par to, kāds būs transporta pieprasības nākotnē un kā tas mainīsies un kāds ietekmēs eh, nodokļu ieņēmums. Mēs daudz nezinām par šoferu uzvedību un to, kas viņus novērš. Un, uh, aviācijā tas ir daudz vairāk zināms. Un arī dzelzceļā ir labāk uh, zināma dalīta pārvaldība, uh, vis, viņi labāk saprot uh, arī kontrolas nodošanu vai kontrolas atkal pārņemšanu, par to jau ir runāts, uh, runājot par autonomijām automašīnām, un tas nav vēl pietiekam labi izprasts. Uh, Mēs noteikti vēl nesaprotam, ko nozīmē um, emisijas reālajā braukšanas pasaulē un negrib, negribam pieņemt, ka savienojumās automašīnas jau pastāv tagad, ka tās uh, dod labus ieguldījumus un tas būs lētāk un varu norādīt uz komisijas šā gada publikāciju CITS platforma. Uh, Mēs nesaprotam, kāda ietekme būs automatizētām mašīnām. Mēs tās nesanauktu vēl par autonomām mašīnām. Mēs nezinām, kāds ietekmēs sastrēgumus, automašīnu novietošanu, drošību un nodokļu ieņēmumus. Mēs vēl nesaprotam, kāda būs bezpilotu lidmašīnu loma transportām. Vai tām būs kāda loma? Un kas tad vēl pietrūkst? pietrūks standarti kartēm, eh, proti, lai izprastu eh, vispārējo eh, sistēmu, ne tikai tā, kartes kā divdimensēju attēlu, bet vispārēji. Mēs vēlamies, lai cilvēki, kas Eh, ir guvuši pieredzi dalītos, ar to mums ir vajadzīga lielāka sadarbība automašīnu ražotāju jomā un infrastruktūras uh, operatoru starpā, bet uh, eh, viņi īpaši labi nekomunicē, un tas ir vajadzīgs. Daudz jau izteicās par atbildību un institucionālo ietvaru automatizētām um, automašīnām. Un mums ir uh, Uh, pieredze ar nelielu apjomu, apmēram 5% ar automatizētām automašīnām. Un divi galvenie punkti ir tas, ka mums ir vairāk testi nepieciešama ar augstu automatizētām uh, automašīnām. Mums ir vajadzīga kopīga Eiropas stratēģija. Kāpēc? Tāpēc, ka dalībvalstis sacenšas, automašīnu ražotāji sacenšas un vairs ar virkni citu kompāniju, kas sacenšas. Tā pašā laikā, kā tika minēts, ir uh, diezgan lielas, galvenokārt amerikāņu kompānijas, kas grib iekļūt šajā telpā, lai apmainītos ar informāciju un nevis nāktu par labu transportam un uh, braucējiem, ceļotājiem. Un noslēgumā kāds attēls, kad es kā bērns taisīju modeļu lidmašīnas, tad jūs saņēmāt šīs te detaļas, bija arī attēls, kā tam jāizskatās un bija instrukcijas. Un uh, ITS tagad ir apmēram šādā uh, stadijā, un arī automatizētās automašīnas ir šādā stadijā. Mums ir šīs detaļas, bet mums nav instrukcijas, un mums nav arī uh, šī te vīzija, un nav arī šī attēla, un tāpēc mums ir jārīkojas. Vielen, vielen dank! Liels paldies par šo prezentāciju. Tagad došu vārdu Tomam Fergus kungam, kas ir transporta anal analītiķis uh, starptautiskajā transporta formā. Danke schön, vielen Dank für die Einladung. Ähm, Mikro. Ja. Funktioniert es jetzt? Ja. Ah. Vielen Dank für die Liels paldies par uzaicinājumu. Jauka pēcpusdienu, dāmas un kungi. Es esmu no anglofīliem brīvās Hanzas pilsētas Brēmenes, Hamburgas un savu prezentāciju novadīšu angļu valodā. Kas ir Startautiskais transporta fórums? Mēs esam administratīvi integrēti OECD Parīzē. Mēs esam domnīca, kurā piedalās 57 transporta ministrijas. Tas ir plašāka dalība nekā OECD, kur ir iekļauts arī tādas valsts kā Indija un Ķīna. Kā jau teicu, mēs esam domnīca, mūsu mandāts ir uh, dod politikas konsultācijas mūsu transportu ministriem par dažādiem jautājumiem, kuriem viņiem ir jāsagatavojas. Tāpat arī mēs organizējam maijā ikgadējo samitu, un šogad tas būs par zaļo un iekļaujošo transportu. Papildus mēs veicam arī pētījumus, izpēti. Šeit Jūs varat iepazīties ar diviem piemēriem, kas ir saistīti ar ITS un nākotnes transportu. Par to sīkāk runāšu vēlāk, taču vēlos jums sniegt tādu plašāku pārskatu par tiem jautājumiem, kas, manuprāt, ir būtiski šajā jomā. Mēs esam strādājuši pie lieliem datiem un transporta, esam veikuši pirmo aptvērumu pētījumu, kas ir pieejams eh, tiešaistē mūsu mājaslapā. Šīs darbs vēl turpinās. Mēs arī publicēsim jau paveiktos darbus un par specifiskākiem jautājumiem pastāstīšu sīkāk. Tāpat mēs arī esam īstenojuši pētījumu par urbāno mobilitātes sistēmu atjaunošanu, kur neraugoties un atstājot maļā, malā pār tranzītu periodu, mēs aplūkojam liela apmēra automatizētus autobusus, uh, urbānajā vidē, kas aizstātu privātos transporta līdzekļus, un tādējādi mēs uh, cenšamies konstatēt, kāda būtu rezultāta ietekme, bet par to arī sīkāk vēlāk. Gribu runāt par pāris konkrētiem jautājumiem. Dati dod ieguldījumu ekonomikai. Lielo datu parādīšanās arvien uh, plašāku datu apkopošanu tiek īstenota jaunākās, lielākās platformās. Tas viss tiek savests kopā ar jauniem biznesa moduļiem, kur jauni datu analīzes moduļi var sniegt atbildes uz jautājumiem politikas veidotājiem un var īstenot jaunus dalītās mobilitātes vai vispār mobilitātes koncepcijas. Tāpat dati tiek uzlūkoti kā resursi, kā ieguldījums ekonomikā. Un tad, kad mēs domājam, kam šie dati piedara, kas ar to nodarbojas, tad parasti īpaši transporta nozarē tas ir saistīts ar ģeosociālo statusu. Piemēram, vai man ir piedar šie dati, un tad, protams, tas viss ir saistīts ar datiem un privātumu, ar aizsardzību, aizsardzību pret ar kibernoziegumiem un terorismu. Kā jau teicu, dati rada iespēju īstenot mobilitātes koncepcijas. Šeit ir jāņem vērā sociālo inovāciju, tehnisko inovāciju un jaunas mobilitātes koncepciju saskārņus. Mēs aplūkojam dalīto ekonomiku, kas iespējams ir laba lieta, taču aplūkojam tādas tehnoloģijas un sistēmas, kā piemēram Uber un citas, kas uh, tiek uzskatītas par kropļojošām, kas kropļo tradicionālos pakalpojums, tradicionālās nozars. Šeit likumdevējiem un regulatoriem ir problēmas tikt līdz šīm attīstības gaitai. Mums ir jāpalūkojas, vai mēs varam šeit mainīt paradigmu, vai mums ir nepieciešami jauni uz datiem bazēti modeļi, kas eh, pieļautu šādu sistēmu regulēšanu. Noslēgumā vēlos runāt mazliet par dalītās mobilitātes koncepcijām. Tas varētu attiekties uz to, ka autoražētāji iesaistītos mobilitātes nodrošināšanā, kas jau notiek. Ļoti daudzi autoražotāji uh, īsteno autodalīš, īsteno autodalīšanas schēmas. Ir tādas neformālas schēmas, kas kļūst par biznesa schēmām, kā piemēram, piemēram Uber. Turklāt pastāv, protams, šī pelēkā zona, kas tā var būt. Ir problēmas ar Uber daudzās valstīs. Uh, tas ir aizliegts, taču šīs schēmas ļoti agresīvi dodas tirgos un ir vēl citas līdzvērtīgas sistēmas un modeļi, kas iesaist, taču ir jāņem vērā pozitīvie efekti. Piemēram, jāņem vērā piesārņojums no ceļu satiksmes, un šāda veida jaunās sistēmas uzlabo šos skaitļus. Tāpat vēlos pieminēt arī mūsu veikto pētījumu par uh, urbāno mobilitātes sistēmu atjaunošanu, atjaunināšanu, kuras ietvaros mēs centāmies noskaidrot, kāda būtu efekti, ja mēs īstenotu dalītās automatizētās mobilitātes sistēmu. Šajā pētījumā mēs aplūkojam divas dažādas scenārijas un sistēmas. Viena bija tuvāka taksī pakalpojumiem, kur runa būtu par nelielāku transporta līdzekli, bet ar kuru vēl varētu dalīties. Uh, persona tiktu pārvadāta no viena punkta līdz otram bez uh, lieliem apveceļiem, un šis transporta līdzeklis tiktu dalīts ar maksimumu cilvēku skaitu, kas varētu ietilpst šajā transporta līdzeklī. Un otrs scenārijs būtu tāds minibus, kur būtu pārvadāti 10-20 cilvēki. Šeit tiktu paredzēti garāki ceļi, un iespējams, ka uh, šeit eh, netiks nodrošināts transports tieši no durvīm līdz durvīm, bet pārsimt metri būtu jāiet. Mēs centāmies noskaidrot, kāda šādas sistēmas ietekmētu urbāno mobilitāti. Mūsu gūtie galvenie rezultāti ir tādi, ka iespējams mēs varētu atbrīvoties no 90% automobīļu, kas tagad ir pilsētā. Ņemot vērā pieaugošo iedzīvotāju skaitu, mums būtu nepieciešama tikai 10% no uh, pašreiz esošā transporta. Taču, protams, jautājums, no kurienes šie transporta līdzekļi nāktu. Un vai Eiropas autonozara vēl joprojām spēlēs būtisku lomu? Un, piemēram, palūkot Kalifornijas gadījumu, iespējams, ka būtu gudri, un jūs redzat, kā š... viņi dodas šajā virzienā, ka autonozarei vajadzētu domāt vairāk kā mobilitātes nodrošinātājiem, nevis kā autoražotājiem, ka ir jānotiek pārējai no vienkārši automobīļu ražotājiem uz daudz specifiskāku automobīļu ražotājiem, uz mobilitātes nodrošinātājiem. Mums ir jāpalūkojas, ja šāda sistēma tiek ieviesta, kas to nodrošinās vai auto ražotāji šeit pārņem šo lomu, vai arī tie ir publisko pak transporta pakalpojumu nodrošinātāji, vai arī parādīsies pilnīgi jauni spēlētāji, iespējams pat ārpus Eiropas Savienības. Šīs ir koncepcijas, ar kurām strādājam mūsu darbu. Darbā cenšamies sagatavot mūnus ministrus, runāt par šiem jautājumiem. Izskatās, ka esmu gandrīz pārsniedz septiņas minūtes. Jā, vācu kārtībā jāvalda. Paldies par jūsu uzmanību! Liels paldies! Paldies arī, ka ievērojāt laiku, taču man jāatzīst, ka mēs nedaudz vēlāk uzsākām, taču tā bija mūsu kļūda. Tagad došu vārdu nākamajam runātājam, Rafēla Keslī kungam, kurš pārstāv Šveices federālo ceļu dienestu. Paldies, paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Vēlos jums sirsnīgi pateikties par šo uzaicinājumu un iespēju prezentēt jums manu prezentāciju Mobility Pricing. Šeit ir dažādi mērķi, kurus aplikos, ja būs laika, tad es īsti pastāstīšu arī par dažādām nodevām un ITS. Bet tagad uh, sākšu ar pirmo punktu. Kāds ir uzdevums šīs koncepcijas uh, ziņojuma izstrāde? Uh, Tas bija uzdevums mandāts, kuru uzlika mūsu valdība. Un šis eh, ziņojums mums bija jāizstrādā līdz 2015. gada beigām. Kāda bija uzstādījuma? Šim eh, ziņojumam ir jākonstatē mobility pressing mērķis, jāparāda dažādie modeļi iespējas eh, ceļu transportam, dzelzceļu transportam, turklāt ir jāīsteno arī uh, sabiedrības un politiskās diskusijas mērķi. Definīcijas un mērķi šai cenu noteikšanai mobilitātei. Definīcija ir tāda, ka šī cenu noteikšanas sistēma ir balstās uz izmantojumu saistībā ar infrastruktūru, pakalpojumiem, individuālo satiksmi un publisko satiksmi. Mērķis ir nodrošināt Mm. daudz līdzsvarotāku slodžu sadali satiksmes struktūrā. Tātad galvenais mērķis nav finansēšana, kaut gan, protams, kā regulēšana notiks ar cenas palīdzību, tāpat ir jāņem vērā tas, ka šis nav tikai tīri vides mērķis. Šajā Uh, slaidā jūs redzat piecus variantus ceļa transportām. Šeit ir paredzēti modeļi. Jau šobrīd tiek īstenots pirmajā variantā pārēja no, par nodavām par ceļu izmantošanu. Pirmais variants A attiec uz nacionālajiem ceļiem. Šeit tiks iekasēt nodevu par kilometriem. Tas nodrošinās sistēmas maiņu no tādus fiksētas viņietes uz izmantotā, samaks par izmantoto daudzumu. Tas uh, rezultātā satiksme samazināsies ļoti mazā mērā, taču, diemžēl, nevar mainīt lielākos apmēros satiksmes. B variants arī attiec uz nacionālajiem ceļiem. Šeit ir paredzēta kilometru arī maksāšana par kilometriem, kā arī dažādas piemaksas, tad, kad, piemēram, parādās uh, sastrēgumi tā tālāk. Un šeit uh, runājot par pīķa stundām, pastāv briesmas, ka satiksme pārvietosies vienkārši apveceļos. Tad nākamais variants, kur ir A zonas tīkli. Šeit ir paredzēts iekasēt uh, nodevas uz nacionālajiem ceļiem, kā arī aglomerācijās, tāpat arī ir paredzēta arī uh, piemaksa par kilometriem. Turpmākais variants, uh, kur ir B zonas tīkls, atšķiras ar iepriekšējo variantu tikai ar to, ka ne tikai pīķa stundās, bet arī citos laikos aglomerācijās tiek iekasēt nodevu par kilometriem. Un noslēdzošais variants reģions attiecas uz visiem publiskajiem ceļiem, nacionālajiem ceļiem, kantonu ceļiem, pašvaldību ceļiem. Šeit tiek iekasēta nodeva par kilometriem un piemaksas vēl par pīķa stundām. Tādējādi tiek iekusētas nodevas pilnīgi visā valstī līdzvērtīgi un var Tādējādi var atrisināt problēmas tieši tur, kur tās parādās. Taču katrā gadījumā ar to var arī minimizēt uh, to, ka satiksme pārvietojas uz papildu ceļiem. Vēlos bilst pārsvars par publisko sabiedrisko transportu. Šeit ir būtiskākā atšķirība tāda, ka transporta uzņēmumi uh, darbojas kā papildu uh, iesaistītās puses starp uh, privātu personām un pakalpojumu nodrošinātājiem. Turklāt pastāv dažādas fiksētas summas, ar kur iespēju neierobežot laiku var nodarboties ar, mo izmantot mobilitātes pakalpojumus, kā līdz šim to nevar izmantot. Šeit jūs redzat trīs modeļus sabiedriskajam transportām. Pirmajā modelī īpaši noslogotiem sabiedriskajam transportam paredz nošķiršanu starp vietu un laiku. Šeit cenu sadalījums palīdzētu regulēt situāciju, balstoties uz uh, visbiežāk izmantotākajām līnijām un laikiem, taču šis risinājums nav ilgtermiņa. Uh, Otrs modelis, kas attiecas uz zonu, šeit eh, tiek aplīkots konkrētas zonas pilsētās un aglomerācijās, tiek ņemt vērā laika, vietas un apjoma kritērija. Un pēdējais modelis, kur runa ir par tīklu, šeit iedalījums attiecas uz visu Šveices teritoriju un ir paredzēti dažādi tārifi kas balstās uz laiku, vietu. Un ar šādu modeli var paredzēt daudz līdzsvarotāku sabiedriskā transporta sadalījumu, tarifu sadalījumu, balstoties uz principu maksā par izmantoto. Man vēl ir pāris sekundes palikušas, eh, ko runāt. Vēlos pieminēt pāris papildu jautājumus. LSVA. Ar to mēs esam īstenojuši mobility pricing Šveicē. Šeit īpaši jāpiemina, ka centāmies kopš, esam panākuši to, ka kopš 2018. gadiem esam normalizējuši cenas uh, Alpu reģionā. Šeit būtiski ir pieminēt ITS, jo inteliģentā mobilitāte radikāli izmainīs patreizējo mobilitāti. Tādēļ valstī ir jārada attiecīgi uh, ietvars, lai veicinātu šos nosacījumus. Ja jums ir kādi jautājumi vai vēlties iegūt papildu informāciju, varat to varat aplūkot mūsu uh, mājaslapu par mobility pricing. Lielas paldies Rafēlu Keslī kungam. Tagad došu vārdu Eva Zofkas kungam, kurš mūs pārstāvs no Varšavas. Uh, Labdien, dāmas un kungi, godātie viesi! Es esmu no Ceļu un Tiltu institūta, kas ir Varšavā, un tāpēc gribētu jums pastāstīt par uh, to, tiem pētījumiem, kas tiek veikti uh, šobrīd izteikšos īsi, un jūs varēsiet man uzdot vēlāk jautājumus. Vispirms īsts pārskats par uh, selektīviem tehnoloģijām mobilitātei, jo te mēs runājam par ITS un mobilitāti. Tātad mēs piedalāmies kā pētniecības iestāde apvārsnes 2020 projektā, kas runā par infrastruktūras operatoriem, lietotājiem un apvieno dažādus transporta veidus. Mēs nerunājam tikai par ceļu sektoru, uh, Mēs meklējam arī tādas tehnoloģijas, kuras varētu piemērot dažādiem transporta veidiem, ne tikai ceļu transportā. Un mēs esam identificējusi internetās transporta informācijas, data informācijas sistēmas un viena ir lietu internets, kas ir ļoti populāra lieta šobrīd. Un tas arī dod man, uh, mums tādu kā vidi, kur dalīties ar informāciju par uh, cen, ceļu maksām un lietotāju informāciju un citām lietām. Un uh, mūsu projektos ietilpst arī automatizācija, par ko runāja iepriekšējais panelis, tāpēc par to daudz nerunāšu. Tikai ātri par komunikāciju, kas ir daļa no ITS tehnoloģijām, kuras mēs šobrīd lietojam un lietosim arī nākotnē. Tā ir uh, transporta līdzekļu savstarpējā komunikācija, transporta līdzekļu komunikācija ar infrastruktūru un arī komunikācija ar dažādiem uh, mākoņiem un tam līdzīgām lietām. Un tas notiek ar lietu internetu starpniecību. Un mēs kā pētniecības iestāde nesam esam uzsākuši sadarbību ar transporta sistēmu izstrādes centru, kas atrodas Čehijas republikā, un viņi eh, ļoti aktīvi strādā pie lielajiem datiem, big data. Par to visi runā. Uh, un tas ir milzīgs datu apjoms, kas tiek radīts, un to rada dažādi transporta veidi, un dažādās vietās arī automatizācija, um, automašīnu īpašnieku, un tad ir jautājums, kas ir šo datu īpašnieks, kā mēs tos izmantosim, vai mēs tos varam izmantot tā, lai transporta lietotāji varētu gūt no tā labumu, un, un acīm redzot, jā, mēs varam, un vienā no pētniecības uh, projektiem. Mēs strādājam pie tā, kā to varētu izmantot uh, klientiem, lai uzlabotu transportu un um, satiksmes uh, modeļus. Tātad lielie dati mobilitātei un uh, satiksmei, ja tos var izmērīt, tad nevajag modelēšanu. Un tā ir laba tēma ko vēlamies popularizēt pētnieku un uh, arī jūsu vidu un ar mūsdienu tehnoloģijām uh, ļauj mums uh, ļoti precīzi izmērīt satiksmes datus un nodot tos tālāk tīklu operatoriem, lietotājiem, un tā šī informācija var būt pieejama reālā laikā, izmantot arī automatizāciju un citas lietas transporta līdzekļos. Uh, Man, diemžēl, nav iespēja šeit nospēlēt šo video. Šī ir automašīna ar sensoriem, kas brauc, un mēs redzam, ka ir uh, šīs ziņas, kas parāda ātrumu un uh, ziņo par dažādiem notikumiem, par laika apstākļiem. Un, uh, tādas uh, iekārtas kā GPS un citas iekārtas automašīnā var sniegt mums informāciju braucot. Tas jau šobrīd ir pieejams, uh, tā nav jauna koncepcija, bet automatizētā pasaulē tas varētu vēl labāk tikt izvietots automašīnās, lai uh, komunikācijas starp automašīnām un infrastruktūru varētu tikt uzlabota. Gribēju jums tikai parādīt šo nacionālo mobilitātes analīzi, kas ir īstenota Čehijas republikā. Tie ir reālā laika dati, šīs zvaigznītes, šie baltie punkti, tās ir pilsētas un uh, tā arī uh, galamērķu dati un izaisa dati uh, Uh, tiek vākti, un tas viss jau tagad ir pieejams. Tātad uh, nākotne pie mums ir nonākusi jau šodien. Tas viss ir pieejams rados uh, tīmekļa vietnē. Un tas ir ļoti svarīgi, jo tādējādi mēs varam uzzināt, kā cilvēki pārvietojas un kāda ir mobilitāte reālā laikā. Un Centrāla Eiropas mobilitātes atlas šie sarkanie punkti ir aglomerācijas un mobilitātes koncentrācija. Uh, Tas arī ir pieejams tiešsaistē, un to var izmantot dažādiem mērķiem, galvenokārt eh, satiksmes regulēšanai, bet eh, ar šiem datiem eh, var darīt visu kaut ko. Tos var izmantot e-komercijā, loģistikā, pārvietojot cilvēkus vai preces, un jūs varat plānot nākotnē, kā jūs vēlēsieties lietas transportēt, izmantojot šos datus. Daži no lietojumiem, kas ir pieejami, lietojot lielos datus un sensoru nodotos datus, ir uh, šī sistēma Rodos uh, tīmekļa vietē, tā ir pieejama aplikācija arī lietotājiem, lai viņi redzētu, kāda ir satiksmes plūsma kartēs, un tas ir ļoti labs produkts. Tā ir aplikācija, kas palīdz uh, satiksmes vadības centriem uh, organizēt transportu satiksmi, un to mēs varam lietot arī kā um, patērētāji, kā braucēji. Šeit mēs redzam Slovākijas uh, satiksmes monitoringu ar GPS starpniecību. Šis ir uh, ļoti svarīgs uh, aspekts, jo mūsdienās viss mainās, klimats mainās, ir terora uzbrukumi, un mums ir jāmenedžēs šī situācija. Uh, ko mēs darīsim ar cilvēkiem, ja kaut kas notiek. Un šie dati sniedz mums eh, informāciju reālā laikā un eh, palīdz novirzīt eh, satiksmes plūsmas, un tāpēc šis instruments ir ļoti noderīgs šādās situācijās. Un pēdējais attēls ir satiksmes pārvaldība, piemēram, novērošanas kam kameru informāciju. Mēs varam redzēt, kas notiek attiecīgās vietās mēs varam novērot uh, laika apstākļus, un ja kaut kas notiek, tad ir aplikācija, uh, uh, kas var pievērsties tieši šai vietai, kur kaut kas notiek, lai novērot, kas tad tieši tur notiek. Es runāšu arī nedaudz par elektronisko viņieti un uh, ceļu maksu, par iebraukšanas maksu pilsētās, lai novērstu sastrēgumus. Es gribēju jums vienkārši parādīt zināmas tehnoloģijas. Šobrīd Polijā mums ir elektroniskā smago automašīnu ceļu maksas ievākšanas sistēma. Eh, to organizē centrāla sistēma, kas ir automašīnās. Un eh, šeit mums ir arī eh, ļoti skaists grafiks, kas nedarbojas. Šī funkcija nedarbojas uz šī datora. Bet tā pavisam īsi. Uh, Eiropas ceļu maksu um, sistēma cenšas panākt uh, vienotu sistēmu, un uh, tur ir jābūt savietojamībai. Tātad jums ir lietotājs, jums ir brīva plūsma, jums ir uh, viens vienīgs kontrakts, un uh, Tad ir šīs sistēmas tehniski savietojamas, procedūras ir savietojamas, ir servis līmeņa nolīguma un datu aizsardzība un privātums. Tātad ir automašīna, jā, tiešām darbojas šī grafika. Tātad automašīna piebrauc pie šīs maksas ievākšanas stacijas, ir attēla reģistrācija, automašīna brauc cauri tad uh, tiek ievākta ceļa maksa un uh, noteikta uh, automašīnas klasifikācija, un automašīnai nemaz nav jāpie, jāapstājas, lai samaksātu par šo ceļu lietošanu. Te ir plusi un mīnusi, iebraukšanas maksai, socioekonomiskie rādītāji ir ļoti nozīmīgi tajā, kā cilvēki uztver maksu par iebraukšanu zināmā teritorijā. Uh, ir uh, plašā mērā pieņemama šī uh, ceļu maksas ievākšana, ja mēs runājam par uh, infrastruktūras finansēšanu, bet vispārīgi cilvēki ir pret to, jo daži institūti Spānijā 2014. gadā veica aptaujas un gribēju jums īsi parādīt rezultātu šīm aptaujām. 36% no aptaujātiem cilvēkiem gribētu izmantot ceļu maksas ievāktos līdzekļus, lai samazinātu uh, piesārņojumu, tātad uh, balstīt uh, maksu uz nobraukto attālumu būtu laba ideja. 29% vēlētos tos izmantot, lai uzlabotu sabiedrisko transportu, un 23% teica, ka jāuzlabo ceļi un infrastruktūru par šiem līdzekļiem. Un pēdējie divi slaidi, es zinu, ka esmu izmantojis pārāk daudz laiku, bet gribēju parādīt, kāda ir politika. 80% teica, ka satiksmes limitiem būtu e, jābūt ceļu maksas vietā, un 37% no aptaujātiem e, nezināja, e, Eh, ko viņi par to domā. Tātad cilvēkiem eh, nav nekādas jausmas un nav viedokļa par ceļu maksām. Tas ir izaicinājums mums, un 39% uz, uzskata, ka viņi jau tā daudz maksā un nav jēgas ieviest eh, vēl kaut kādu maksu par iebraukšanu teritorijā. Un, 29% teica, ka um, ceļu maksas ir efektīvs. Paldies. Jā, vielen dank. Un dank. Paldies. Un tagad nonāksim pie pēdējā. Uh, DJ Move uh, prezentāciju, lūdzu. And, and for... Paldies, uh, priekšsēdētāji kungs, paldies, ka devāt man atkal vārdu. Nu jā, parasti es uh, runāju diezgan gari, bet tagad uh, man nekas cits neatliek kā pievērsties nu, galveniem akcentiem. CITES platforma ir jauna sistēma. Šodien daudz tika runāts par savienotiem automobiļiem, automatizētiem, bet netika runāts par kooperatīvajiem. Uh, korporatīvajiem automobīļiem. Kas tie tādi ir? Mēs runājam par spēkratiem, ne uh, automobīļiem. Tie ir ko. Kooperatīvie uh, transporta līdzekļi ir tādi, kas uh, nu, ir savienojami nevien ar automobīļiem, bet arī ar citiem transporta līdzekļiem. Arī ar infrastruktūru tie var sazināties un arī ar motocikliem, piemēram. Nu, tas ir, tā ir satiksmes pārvaldība. Esam ļoti daudz strādājuši pie šiem jautājumiem, un es redzu, ka vismaz viens vai divi kolēģi, trīs īstenībā, eh, arī Eriks tur jāpieskaita, ļoti cieši strādājuši pie šīs platformas izveides, un diskusijām ir e, jānotiek speciālistu, ekspertu vidū, nu vai mēs varam sev par tādiem uzskatīt, domāju, ka jā, bet domāju, ka ir nepieciešams šīs diskusijas organizēt ne tikai tehnisko ekspertu vidū, bet arī e, šo jautājumu iztirzājot e, politiskā līmenī. Un tādēļ ir arī jāmudina Nīderlandes prezidentūra šīs diskusijas iniciēt. Jāsaka, ka valsts uzņēmuma, valsts iestādes, kas ir iesaistīts transporta plūsmas pārvaldībā, ir atbildīgs arī vēlētāju priekšā, un viņiem ir iespēja vadīt inovācijas un to ie, ieguvumus. Mēs esam ļoti daudz runājuši par datumiem, 10, 20 gada aktivizācija, pilnīgi darbojošās sistēmas. Man ir grūti vispār nu, kaut ko tagad prognozēt. Tas viss notiks, bet kādā veidā uz šo jautājumu atbildēt jau ir krietni sarežģītāk. Mēs, eh, protams, esam sapratuši, ka digitalizācija maina visu pasauli, pasaules kārtību. Pirms dažām eh, nedēļām mēs runājam par datu aizsardzību, runājam par multimodāliem pakalpojumiem, un tas pats attiecas arī uz šīs dienas diskusijām. Un kas mums šķiet īpaši svarīgi, proti MUF ģenerāla direkcijai jāparūpējas, lai Ar e, informācijas palīdzību mēs varam sasniegt dažādas politikas mērķus, risināt infrastruktūras problēmas tādas kā sastrēgums un intermodalitāti. Un e, arī e, nozarei, pilsoņiem, pētniekiem, politiķiem ir jāapzinās, kādu pakalpojumu mēs vēlamies saņemt pateicoties šīm tehnoloģijām. Jārunā arī par šo industriālo rūpniecisko dimensiju. Nu, mēs to nevaram aizmirst. Jāsaka, ka ir daudz dažādu iniciatīvu visā pasaulē un varētu teikt, ka nu, mē, mums Eiropā arī nav īsti par ko kaunēties, bet ir vairākas nozars, kas darbojas vienā jomā, citas atkal rušina citu lauciņu, bet nu, trūkst tāda kopsaucēja, kopīgas vīzijas, kam, kur ir jānorisinās un kā to vislabāk uh, realizēt. Tādēļ tika izveidota īpaša platforma, un tas bija patiešām ļoti efektīvs instruments, lai varētu šādu sistēmu palaist visā Eiropā. Pagājuši gadu mēs ļoti smagi strādājam, un pateicoties tam, mums ir konkrēts datums, ko piedāvā uh, nozare. Ne tikai autoražotāji, ne tikai, gribu to uzsvērt, teica, ka šādas mašīnas varētu palaist ielās 2019. gadā, šādus spēkratus. Un mums ir jārunā ne tikai par tehniskiem jautājumiem, nē, ir pat jārunā par tādiem sabiedriski aktuāliem jautājumiem. Dātu aizsardzība, Ertuga kungs to pieminēja. Nu, īsnībā tam jau ir paredzēts uh, likumdošanas ietvars. Pagājuši nedēļa tikai mm, parlaments par to nobalsoja. Bet ir jāapzinās kādi principi ir jāizpilda un jāsaprot, kādas ir operacionālās prasības. Vai es gribu, piemēram, nu tad, kad esmu transporta līdzeklī, tiek runāts par dažādu veidu datiem, un šādā kooperatīvā savienotā transporta līdzeklī, nu, tur būs datu pārraide, nu, katru sekundi gandrīz vai nepārtraukta plūsma, un mums ir jābūt gataviem uh, pajautāt vadītām, vai viņi grib, lai viņu uh, uh, transporta līdzekļa atrašanās vietu var noteikt vai nē, un lai, piemēram, arī šī informācija būtu pieejama konkrētiem dienestiem tikai. Bulcas kundze nesen teica, ka satiksmes drošības uh, statistika neļauj mums pārāk daudz priecāties, un mums ir jāparūpējas arī, protams, par satiksmes drošības rādītāju uzlabošanu. Šeit ir simtiem dažādu risinājumu, simtiem dažādu iespējamo pakalpojumu, un mēs, pa, pateicoties platformai, varējām uh, sazināties ar vairākiem simtiem spēlētāju, vietējām iestādēm, valsts iestādēm, ražotājiem, ekspertiem, lai varētu saprast, kādu veidu pakalpojumus mēs gal galā vēlamies. Un ļoti daudz priekšlikumu tika izteikti tieši auto eh, drošības jomā, runājot arī par brīdinājumiem, par lokācijas tātad pozicionēšanas pakalpojumiem. Uh, situācijas sastrēguma laikā un tā tālāk. Mēs tad vēlamies padomāt gan par tādiem tīri tehniskiem jautājumiem, gan arī par politisko aspektu. Mēs runājam šodien par automatizēto braukšanu. Es gribētu teikt, ka, jā, nu, kolēģis uh, To radīja arī savā prezentācijā. Viņš pārstāvēja pētniecības nodaļu, un mēs redzam, ka jā, šī kooperatīvā sistēma un automatizācija bieži vien iet roku rokā, un tā var arī patiešām eh, no tā visa iz. Eh, dabūt ārā to papildvērtību, kas būtu vis, vis eh, spēcīgākā. Un Demons kundze pieminēja arī aviācijas nozari. Ja jūs esat, piemēram, līdmašīnas pasažieris, jūs vēlaties būt droši, ka, piemēram, līdmašīna, kurā jūs atrodaties, var sazināties ar kontrolu torni, un tas pats attiecas arī uz šādām automatizētajām mašīnām. Un tagad par uh, satiksmi transporta līdzekļi eh, jau nebraukā neskurtie, braukā pa ceļiem, un mums ir jābūt šim satiksmes virzīšanas plānam, ir jāievēro arī noteikumi, ceļu satiksmes noteikumi, vietējie, nacionālie, Eiropas noteikumi, un lai tie, kas ir atbildīgi par transportu veidošanu savās dalībvalstīs, viņiem, protams, ir jāuzņemas atbildība, ir arī tādi, uh, ceļi, kur ir jāpievērš vairāk uzmanības, piemēram, tuvumā ir skola un, vai citi tur kaut kādi geogrāfiski ierobežojumi un tā tālāk. Un ko tad mēs esam secinājuši? Mēs vēlējāmies apzināt aplikācijas, kas mums šķistu um, kuras mums šķīstu svarīgi palaist pēc iespējas ātrāk. Tātad 19. gadā šāds pakalpojums jau varētu sniegt. Mēs arī ļoti daudz pētījām interoperabilitātes jautājumus. Jūs jau to pieminējāt, runājot par automatizēto braukšanu, jo ne jau tikai mašīnas brauc pāri robežām. Arī citi transporta līdzekļi e, brauc pāri robežām. Tā tad ir jābūt šādai saziņai, komunikācijai savienojamībai. Mēs diskutējām par uh, uh, telefoniem. Nu, ja jūs uh, izmantojat savu mobilo telefonu, lai sārfot internetā, jums vienalga, vai izmantot Wi-Fi vai mobilo internetu. Jūs vienkārši gribat internetā kaut ko paskatīties. Ir jābūt arī 5G tīklam drīz, un nu, ir jāizmanto visas uh, pieejamās alternatīvas. Ziņojums uh, janvāra beigās tika pieņemts vienbalsīgi. Es arī biju jūri komitejā pirms dažiem mēnešiem. jāsaka, ka šo uh, Šo dokumentu bija lejuplādējuši 3500 cilvēku mūsu tīmekļa vietnē. Nu, tas nemaz nav tik slikts rādītājs komisijas dokumentam. Tātad sabiedrībā ir interese. Jūs teicāt, cik daudz līdzekļu tika atvēlēts uh, apvēršaniem 2020, bet uh, kādi ir līdzekļi pieejama ASV? Es, protams, vēl nevaru precīzi skaitļus Eh, nosaukt. Nu, skatieties, kāda ir mūsu rīcībā esošiem instrumenti, Connecting Europe instruments, eh, apvārsnes 2020, 70 miljoni eiro, 70 tūkstoši eiro. Mm, šķiet runātāji eh, domā miljonus, jo viņi nosauc atšķirīgs skaidrs franču un angļu valodās. Uh, Tātad mums ir jāsaprot, eh, cik liels ir šis finansējums visā Eiropas Savienībā, ko ir iespējams izmantot šādiem projektiem, un dalību valstīm jau arī pašām savus budžeti. Nu, īstenībā nemaz tik traka situācija nav. Un visu beidzot, gribēju pateikt, ka mēs sadarbosimies ar rāžotājiem par uh, CITS un arī ar līkumdevējiem sadarbosimies. Nu, vēl šis uh, projekts ir tādā sākuma posmā, es negribu jums pārāk daudz atklāt, bet, nu, tad, kad būs mūsu rīcībā vairāk informācijas, pirms ieradīšos. Paldies! Paldies! Tagad mēs būsim uzklausījuši uh, visus runātājus. Tagad varēs uzdot jautājumus. Vīms Fandekāms, paldies priekšsēdētāji! Man jāsaka vaisirdīgi. Mm nu, šie dati, informācija, iespējas, tas manas smadzenes burtiski ir pārpludinājis. Nu, mēs eh, te jau deviņos sākām darbu, es joprojām šeit atrodos zālē. Nu, labi, man ir trīs jautājumi. Samson kungam pirmais. Kādēļ joprojām nav mazu elektrisko bateriju? Vai tas ir kaut kas, nu, Tolkina vai Harija Potera galā, garā, nu, tas ir tā zinātniskā fantastika. Mēs tur tādus brīnums varam saražot, bet nevaram elektromobīļiem uztaisīt mazas baterijas. Jā, daudzi saka, ka fosilā kurināmā industrija tiek bloķēta, bet es neticu pasakām, kādēļ nav šo mazo bateriju. Tālāk, Fūgas kungs, jūs pārstāvat ESO. Un e, šajā organizācijā ir daudz vairāk dalību valstu nekā Eiropas Savienībā. Nu, kādas ir ES pozīcijas? Deprē kundze teica, ka mēs jau, nu, visu darām ļoti, ļoti labi, bet arī ESO nemaz, nu, tik slikti neklājas. Vai Eiropa tiešām visu dara pareizi, vai tā ir uz pareizā ceļa. Man joprojām šķiet, ka 28 valstis mēģina no jauna izgudrot automātisko automobili. Nu, Vācija, protams, ir priekšgalā. Bet, ja mēs runājam par sadarbību, tādu patiesu sadarbību šī vārda primārajā izpratnē, tad, nu, neesmu tik uh, sajūsmināts. Un tagad Zofkas kundzei jautājums. Varbūt tāds filozofiskas dabas jautājums individs individuāla automašīna, kā jūsu īpašums. Ja jūs, piemēram, dzīvojat pilsētā, Berlīnē, Amsterdamā, Rotterdamā, vienalga kur, tad jau, protams, ir vienkārši izmantot tādas kooperatīvās mašīnas. Ja jūs dzīvojat laukos, nu, kaut vai Polijā vai Nīderlandē, tad automašīna. Uh, E, nozīmē tādu emancipācijas instrumentu, un visu dienu klausoties šīs prezentācijas ir jāsaprot, ka šīs individuālās mašīnas, nu, tās jau drīz pazudīs, un viss te būs savienots, kolektīvs, elektrisks. Es nezinu, vai mani vēlētāji būs tikpat entuziastiski noskaņoti, bet tagad beigšu savu uzstāšanos. Paldies! Jā, jā, Vim, tā tu drīksti runāt. Īsmals Ertuks lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, Vim, tagad tu zini, kādēļ mūsu priekšsēdētājs dzīvo pilsētā un nevis laukos. Jā, jā, nu, vajadzētu atkal sākt, laikam man arī ar velosipēdu braukt, sāka Vandekāmpa kungs. Labi, nu nākamreiz. Tagad man ir divi jautājumi. Uh, Deprēkundze, sākumā gribēju pateikties jums par visu sniegto informāciju, un es ļoti uzmanīgi klausījos prezentācijā, it sevišķi tad, kad jūs pieminējāt datu aizsardzību, bet es tā arī nemācēju izlobīt no jūsu teiktā, ko jūs domājat par datu īpašumtiesībām, nu kam tad piedar šie dati. Jautāju to konkrēti iemesla dēļ pēdējā auto izstādē Frankfurtē es arī sēdēju uh, panelī un tur bija daudz interesantu personību no dažādiem sektoriem un šis jautājums arī tika uzdots. Tātad apdrošināšanas, uh, datu aizsardzība, un es pats arī esmu patērētājs, man tas patiešām liekas interesanti. Vai man arī kā likumdevējam šeit ir nu kaut kāds ietvers tam visam jāuzzīmē, jo citādāk varētu būt problēmas. Un kā tagad uzdošu jautājumu Fergas kungam. Mēs uzzinājām, ka ir bijis pētījums Vācijā, ko pasūtīja enerģijas un zinātnes institūts, un šajā pētījumā ir izdarīti secinājumu, runājot arī par tādu evolucionāru pieeju, proti, ka pilnīgai revolūcijai vajadzētu notikt auto nozarē, proti ir jānotiek simtprocentīgai automatizētai braukšanai vienā dienā, uz to ir jāpāriet, lai varētu to visu uh, izmēģināt uh, pilsētas satiksmē. Vai jums neti, neliekas, ka to vajadzētu tomēr solīti pa solītim veikt eh, no sākuma ar tādiem semi-automātiskiem automobiļiem, pēc tam skatīties, kas notiek, nevis uh, tā vietā vienkārši vienā dienā ieviest pilnīgi automatizētas mašīnas. Paldies! Paldies! Citi kolēģi nevēlējās izteikties, tādēļ es pats runāšu, saka priekšsēdētājs. Jā, ja mēs runājam par negodīgu konkurenci, jāsaka, ka, piemēram, ir nodevas par dzelzceļu pakalpojumiem, bet uh, par automašīnām šādu nodevu nav, un tātad tur ir konkurences deformācija. Bet Šveicē viņi ir uh, izdarījuši labāk. Viņi ir ieviesuši smagajām mašīnām, sākot ar piecām tonnām ceļu nodevus uz pilnīgi visiem ceļiem. Es atmēju, eh, sākot ar 3,5 tonnām, un tad tur. Uh, Mēs kādreiz ar, ar eh, komiteju bijām Spānijā, braucām pa jaunu autostrādi ar autobusu. Jā, jā, protams, to finansēja ES. Un ik pa pusstundai tur brauca uh, kāda smagā mašīna, un tad uh, mēs redzējām veco ceļu, veco autostrādu, un tur bija viena kraus mašīna pēc otras. Tātad mēs finansējām infrastruktūru, bet ir tāds finanšu ietvars, kas netiek vairs izmantots. Nu, privātpersonas nav tik dumjas. Gribēju uzdot jautājumu, kādēļ jūs uzreiz pēc tam, kad jūs Šveicē ieviesāt šo kravas mašīnu uh, nodevu sistēmu, neatiecinājāt to arī uz vieglajām automašīnām? Varbūt, ka varētu secināt. Nu, tā tad, protams, uh, vajadzētu varbūt iekasēt arī nedaudz vairāk naudas, lai to visu labāk pārvaldītu, bet, nu, vi, nu vajadzētu šai sistēmai atteikties uz visiem. Nu, jāsaka, ka. Uh, Šveice arī dzelzceļa jomā ir eh, tāda kā līdere, ļoti priekšzīmīga valsts. Eh, domāju, tādēļ šo sistēmu nebūtu grūti ieviest. Tagad Dominiks Rikē. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms piezīme kas ir tāda vispārīga un neatiecas uz transportu konkrēti, bet uh, izskatās, ka šeit ir tāds kā pārāvums uh, starp uh, sabiedrību un zinātni. Un eh, jārod tāds ekonomikas modelis un regulējuma modelis. Ekonomiskais modelis parasti tiek atrasts ļoti ātri un autonomi. Un ar regulāciju tas vienmēr aizņem ilgāku laiku. Un tāpēc man ir jautājums, vai e, tas ir labi, ka tie, kuri Uh, īsteno šo autonomo transporta revo, revolūciju. Viņi saka, ka uh, pēc 20 gadiem tas tikai nāks. Un šeit es atsaucos uz Ismēla Ertuga ko, jautājumu, ko viņš uzdeva par autonomijām. Automašīnām ir uh, progresīvais un disruptīvais modelis. Tātad uh, modernās automašīnas pārvārtiek ražotas Eiropā un uh, tās tiek ieviestas pakāpeniski, BMW to tikko paskaidrojām gadu pēc gada, viņi ievieš inovācijas, kas noved pie aizvien lielākas autonomijas. Tad, kad eh, tika ieviests eh, ātruma regulators, tad tas tika plaši apspriests sabiedrībā. Un eh, tad, kad. Um, nu jā, un pēc tam, kad uh, ražotāji un šoferi. Tad um, ik pa gadam, diviem gadiem tiek ieviesti jauni principi, kas nenovad pie diskusijām par regulējumu. Piemēram, autopilots, uh, turēšanās joslā un tā tālāk tas nav novedis pie regulējuma izmaiņām, ne dalībvalstīs, ne vēl vairāk Eiropā. Un tad šis disruptīvais modelis, proti lielie datu operatori Google vai Apple, kas piedāvā pilnīgi atšķirīgu modeli, kas uzdod jautājumus par pilnīgi citu regulējumu modeli. Nesmu pārliecināts, ka automobīļu ražotāji, izstrādātāji, eh, vai viņi tiešām eh, tā kā majonēs taisot lēnām lejēļu un eh, ātri maisa, Uh, vai viņi to nedara apzināti. Bet man ir jautājumi par to, kas tika teikts. Pirmkārt, vai nebūtu pienācis laiks mūsu pašu Eiropas ražotājiem e, interesēties vairāk par šo disruptīvo modeli, nevis šo progresīvo modeli? E, jo citādi viņi uzņemas tirgus riskus. Un otrā piezīme, kāds ir ekonomiskais modelis, um, atsaucoties uz to, ko teica mūsu viesi. Proti, mēs runājam par to, kāds ir ekonomiskais modelis fiziskajai infrastruktūrai, kurš uh, operē, tātad pārvalda ceļus, kurš par ko maksā un tā tālāk un tā tālāk. Mēs redzam, ka uh, šeit dažādas politikas cīnās savā starpā un meklē naudu, un um, lietotāji savukārt atkal negrib maksāt. Viņiem šķiet, ka viņi jau savādāk ir uh, samaksājuši. Un digitālā infrastruktūra būs blakus uh, fiziskajai infrastruktūrai, un uh, autonomās automašīnas. Uh, būs eh, sasaistītas eh, eh, digitālā infrastruktūra, kurš par to maksās, kāds būs digitālās infrastruktūras ekonomiskais modelis. Mēs domājam par to, kas maksās par fizisko infrastruktūru, bet kurš tad maksās par digitālo infrastruktūru, jo tas ir ļoti svarīgi šīm automatizētajām automašīnām. Paldies, tagad būs atbilde Samsung kungs pirmais.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 Dmitrijs Mendelejevs un Maikls Faradejs varbūt arī varētu atbildēt kaut ko par mazākām baterijām, elektromodeļiem, jo tas viss ir sācies jau daudz, daudz sanāk visa šī pētniecība. Bet var saražot mazas baterijas, bet eh, tās ļoti ātri sākars, tādēļ tām vajag arī īpašu tresēšanas sistēmu. Mums ir nepieciešami varbūt jauni ķīmiskie savienojumi, nu varbūt kādu dienu tie radīsies, es nezinu kad, bet tā tas notiek notiks, esmu pārliecināts, jo tā ir inovācija daba. Un ja mēs runājam par citiem jautājumiem, proti, kādēļ mēs nevaram darīt kaut ko citu, it sevišķi padomājot par ekonomiskākajiem modeļiem, nu, ja ir pieci eksperti telpā, jūs dzirdēsiet septiņas dažādas atbildes, vai vajag vai nevajag. Es uzskatu, ka nu, īstais, īstā panākuma atslēga slēpjas izmēģinājumos, dažādā testēšanā. Nu, mēs atradīsim labāko modeli noteikti, un tad, kad mēs būsim nonākuši pie kaut kāda iznākuma, pie atbildēm, nu, tad mēs varēsim to arī sākt ražot. Paldies, Fogus kungs! Atbildot uz dekāmpa kunga jautājumu par ESAO dalību valstīm un ES dalību valstīm un ko es varētu teikt par ES veiktspēju. Viena no lielākajām atšķirībām ir tāda, ka atšķirībā no ES starptautiskā transporta fóruma pilnvaras nav izstrādāt likumdošanu un uh, šeit nāk lajā ar iniciatīvām. Uh, Mēs tā tad nu, sniedzam dažādas konsultācijas, padomus, un nu, varbūt tā būtu tāda vienkāršākā atbilde. Es, protams, saprotu arī jūsu paustās bāžas. Esmu strādājis pie ES projektiem savos agrākajos dzīves gados, nu, visai ilgu laiku arī pie automatizētajiem transporta līdzekļiem. Un no 2001. līdz 2007. gadam Eh, es to darīju un ir kolēģi, kas joprojām ar to nodarbojas. Un jāsaka, ka panāktais progress ir bijis visai gauss. Es no 2001. līdz 2006. gadam pie tā strādāju, un eh, man eh, neliekas, ka atkal auto, automatizācija man kļūs par uh, aktuālu jautājumu, bet uh, jā, nu tagad ir daudz dažādu jaunu projektu, nu, varētu atkal to izmēģināt. Nu, es nezinu, vai daudz uzskat, ka tā ir vienkārši naudas izniekošana, bet Es neesmu īsti pārliecināts, vai bez Amerikas modeļa, kas tagad tik daudz uh, jomu pārņem, es tiktu kaut kur pārāk tālu. Un tas varētu būt traucējuši, bet traucējuši tādēļ, ka mēs īsti nevaram izsakot visām viņu aktivitātēm, jo tas notiek ļoti ātri. Un mēs jau kādus 20 gadus. Uh, Esam dzirdējuši, jā, ka viņi arī ļoti aktīvi strādā pie šādiem modeļiem, pie automatizētajām mašīnām, mums noteikti vajadzētu izvarīties no tā, lai Eiropas uh, autoražotāji kļūtu par uh, nākamo Polaroid vai Nokia atkal, nu tādām tādiem biznesa modeļiem, kas beigās nav dzīvotspējīgi. Un mums ir jāsaprot, kā tad uh, regulējums var palīdzēt uh, tehnoloģijām un varbūt uh, apkopojot uh, datus, kas ir mūsu rīcībā, mēs varam vieglāk atrast atbildes. Ērtuga kungs, uh, nu, par lielu nožēlu man jāatzīst, ka neesmu dzirdējis neko par šo pētījumu, bet, nu, nekavējoties pēc šīs sēras Googlā paskatīšos, kas tas īsti ir. Un jāsaka, ka šādu modeli ieviest varbūt nevajadzētu nu, pašās blīvākajās zonās ar blīvāko transportu, bet nu, visam ir jānotiek maziem solīšiem un. Uh, Eh, nu, bet ir jāizmēģina šādas sistēmas, piemēram, eh, Zviedrijā jau notiek diezgan lielā mērogā automātisko transportu līdzekļu testēšana ārpus pilsētām. Mēs esam dzirdējuši jau, ka tas notiek, ir arī, piemēram, automatizēts kraus mašīnas, arī, kas uzbrauc uz kuģiem un ja mēs runājam par citiem ceļiem, tā tad, nu, nevajadzētu varbūt visu uzreiz tagad visas mašīnas palaist lielās pilsētās uz ceļiem. Varētu tās izmēģināt sākumā ārpusē. Un, ja likumdošana to ļaus un tehnoloģijas, tad, ja visi pārējie infrastruktūras noteikumi būs nodrošināti, nu jādomā, vai arī tehnoloģijas tam būs gatavs. Uh, un uh, pilsētu vide un nu, tādas blīvākās zonas, kur ir visvairāk satiksmes. Es nezinu, vai tehnoloģiskie, tehnoloģiskie rādītāji tam atbilst par visiem 100%. Nu, ir, piemēram, zonas, kur jābrauc uh, ļoti lēni un tad varbūt transporta līdzeklis apjuks un nezinās, ko, kā rīkoties, un tas varētu vispār apstāties tajā brīdī, lai neko neizdarītu aplami. Uh, Nu, un mums nevajadzētu varbūt izmantot tādas pašas, eh, runāt par eh, galējībām. Paldies, un tagad eh, Kersla kungs, paldies, paldies par jūsu jautājumiem. Jāsaka, ka mums Šveicē ir spēkā datu aizsardzības pants, uh, un jāsaka, ka kravas mašīnām eh, saskaņā ar LSV ir jāmaksā augstākas ceļu nodevas 1,5 eh, miljārdi, līdz ar to nonāk valsts kasē, un pēc tam eh, tiek īstenoti dažādos infrastruktūras transporta projektos. Jāsaka, ka politika mums arī ir. Uh, Eh, ļāvusi izmantot tādu modulāru eh, modeli sākumā eh, īstenojot tādus mazākus projektus, bet, protams, arī sabiedrība ir jāpārliecina, ka tā var būt ieguvēja pateicoties šādiem projektiem, bet nav tādu atsauces modeļu, kur jau līdzīga situācija ir tikusi pārbaudīta. Uh, Mums ir jādomā par pietiekami izplatītu modeli, bet uh, domājam, ka varbūt uh, nu, vēl īsti nesam tam gatavi. Kravas automašīna, piemēram, brauc uh, gandrīz 24 stundas, bet, piemēram, privātā automašīna 23 stundas stāv garāžā. Nu, tad te jādomā par izmaksām un ieguvumiem. Uh, Ir jau daudz datu, ko var, piemēram, apkopot eh, arī no automašīnām, bet nu, te ir jāatrisina arī datu aizsardzības un privātuma aizsardzības jautājumi. Bet, nu, domāju, ka ar automatizēto braukšanu daudz problēmas šeit varētu atrisināt. Un svētdien jau avīzē bija rakstīts, ka pirmajā gada pusē uh, valdība par to lems un tiks arī domāts par šo mobilitātes izmaksām un mums ir jāsaprot, vai ir iespējams veikt pilotu projektu un no tā arī izrietēs, kāds modelis šeit būtu atbilstoši. Paldies! Paldies, Eva Zafks kundze, lūdzu. Vandekamp kungs. Vēlos izmantot šo iespēju un pateikt jums, ka es uh, dzīvoju Varšavas piepilsētās un esmu daļēji atkarīga. Un es gribētu redzēt kaut kādu veidu elektrisko tramvaju, ar ko pārvietoties, jo man ir trīs bērni, kur ir jāizvadā uz skolu, uz futbolu, spēlēm, deju nodarbību un tā tālāk. Tātad es domāju, ko var šeit izdarīt, līdzīgi kā Nīderlandē. Varbūt varam paieties soli atpakaļ, palūkoties uz šo velobraukšanu un dalīšanos, bet varbūt izmantot mūsu kibervīdi, izmantot tādu kiberplatformu, lai varētu sadalīt šos pienākumus. Piemēram, kad dodaties uz darbu, tad jūs varat tiešaistē paskatīties, kurš ir tuvākais uh, eh, transporta līdzeklis, kas brauks, piemēram, jūsu kaimiņš, un jūs varat kopīgi doties uz uh, darbu ar savu kolēģi kaimiņu, varat uh, jauki parunāties un neizmantojat savu uh, automašīnu. Taču piepilsētas, protams, uh, piepilsētās, protams, ir jādomā par šiem sabiedriskajiem pakalpojumiem. Eiropas tīkli ir tik dažādi, pastāv tik dažādas atšķirības starp Eiropas Savienības valstīm. Nīderlanda ir ļoti attīstīta un ir Eiropā daļas, kur infrastruktūra ir ļoti sadalīta un nav gatava automatizācijai. Ar to, protams, ir jāstrādā un par to ir jādomā. Paldies! Paldies! Noslēgumā Klērai de Prīvārds lūdzu. Paldies! īpašuma koncepciju mēs centāmies izmantot, taču šobrīd nav neviena tiesiska teksta, kas atspoguļo šo koncepciju. Atgriežoties pie datu aizsardzības, tas, kas ir par datu aizsardzību, kas ir būtiski, tas ir datu subjekta piekrišana. Katru reizi, kad ir identificēts, ka ir personālajie dati, un tas attieksies arī automatizācija, kad tiek radīti dati, kas, ir, kas iekļauj personas datus, tad datu subjektam jādod iespēju teikt jā vai nē. Tātad šim šoferim. To mēs ņemam vērā, veicot analīzi STS platformai. Šeit operacionāli ir jāizteno secinājumi, lai šoferis daudz vienkāršāk var dot šo piekrišanu vai nē. Vai mums ir nepieciešams eh, papildu poga, ar kuru viņš var izvēlēties konkrēto servisu. Par to ir jālemj. Vēlos piebilst vienu sīkumu, kad runa ir par ASV un Eiropas Savienības uzņēmumiem. Nedrīkst aizmirst to, ka ASV tagad netirgo automobīļus. Tie vēl iespējams nākotnē, jā, bet vēl to nedara. Negribu izteikties autoražotāju vārdā, taču es domāju, ja jūs esat autoražotājs, jūs negribat apdraudēt savu reputāciju, ieviešot tirgu lietas, kas nav simtprocentīgi drošas. Par to nedrīkst aizmirst. Eiropā mums ir liela drošības tradīcija. Mēs vēlamies, lai tehnoloģijas attīstās, mēs gribam, lai tās ir droši, atbalsta drošību, nevis lai pasliktina ceļu drošības statistiku. Šie aspekti ir jāņem vērā. Katrā gadījumā ASV ir pieredze par kropļojošām inovācijām, un mums arī ir jāgūst mācības Eiropas līmenī, taču, protams, ka nedrīkst aizmirst drošības aspektus. Paldies! Paldies! Šī bija ļoti interesanta, aizraujoša debata. Vēlos pateikties visiem runātājiem, visiem viesiem, visiem, kas uzdeva jautājumus, arī tiem, kas uz tiem atbildēja. Ar to mēs esam noslēguši mūsu šodienas sanāksmi. Novēlu jums visiem jauku vakaru. Paldies! Nākamā sanāksme ir paredzēta 12. maijā, ceturtdienā, pulksten deviņos, kad mēs balsosim par Libes ziņojumu. Lūdzu, atcerieties, doner, ceturtdienu 12. māju, pulksten deviņi no rīta.